Right, Sveicināti, es esmu pietiekoši ilgi gaidījusi. Un ķersimies pie eh, pirmā punkta. Mēs nevaram kavēties bezgalīgi. Tātad pirmais darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana. Es pieņemu, ka mēs esam par to vienojušies, neredzu iemeslu, ir iebildes. Un tad mēs esam nonākuši pie eh, trešā punkta. Uh, Tas ir Eiropas Investīcija bankas 2009. gada pārskats, un sniegšu tagad došu vārdu e, Kutaškungam. Priekšsēdētāja kungs, šis uh, ziņojums e, parāda ne, ne tikai EIB pārskata par darbību 2009. gadā, bet izsaka arī priekšlikums par nākotnes iespējamo darbību, nākotnes darbību ar noteiktiem projektiem, kā arī attiecībā uz plašākām investīcijām transporta, enerģētikas infrastruktūrā un uzskait projektus, kādus būtu jāatbalsta. Šodien, starp citu, Eiropas komisijas sāka konsultāciju procesu par jaunajām iniciatīvām. Un es ziņojumā īpaši runāju par uh, nodokļu paradīzes uh, vietu apkarošanu un runāju par dažiem konkrētiem bankas projektiem. Vēlos pateikties kolēģiem par papildinājumiem manam uh, ziņojumam un izstrādāšu pāris kompromisus priekšlikumus arī attiecībā uz banku uh, reitingiem par uh, MVU Tāpat būs arī pāris kompromiss par uh, kandidātu valstīm. Es domāju, ka jāatbalsta ir infrastruktūra projekts, it īpaši tos, kas ir ilgspējīgi un vidē draudzīgi. 33., 34., 35. grozījumi tiks atbalstīti. Tāpat piekrītu tam, lai papildus finanšu uh, Elastīgums. Netiktu vērtēts kā ierobežojošs faktors, ir tīpaši jārunā par banku reitingiem. Tā 9, 5 un 5 un 5. grozījums Andersens Gāls kundas iesniegts, kā arī grozījums numur 7 par to runā. Tāpat es arī atbalstu labāku MVU finansējumu, labāku pieeju uh, finanšu dienestu pakalpojumu starpniekiem, lai iegūtu EIB līdzekļus. Šeit es uh, atbalstu 11, 12 un 13 grozījumu. Tagad par konverģences režīmu. EIB vajadzētu pārskatīt tās projektus tādā izpratnē, lai paaugstināt caurskatāmību un ilgtspējīgu, proti tikt radītas jaunas darba vietas. Tā tālāk tādēļ atbalstu 19. un 20. galkondas grozījumu, kā arī 21. ko iesniedz Hībners kundze. Tagad par kandidātu valstīm. EIB investē infrastruktūras projektus, kas ir nozīmīgi enerģētiskā izpratnē. Mēģināšu 47., 48. un 49. grozījumu apkopot kompromisu priekšlikumā. Šodien budžeta kontrolas komitejā tiks skatīts ziņojums par šo jautājumu un uh, tiks pieņemts balsojums 15. martā notiks. Tādēļ aicinu visus kolēģus un referentus rīt no 11. līdz 12. tikties zālē VIB 0204. Un mēs centīsimies atrast vienošanos tajos kompromisos, ko izsūtīšu šo pēcpusdienu un vakarā. Thank you very much, Mrs. Paldies, tagad Hubners kundzei vārds. I, I hope I'm, um, I'm heard, yes. Es uh, pateicos priekšsēdētāji. Es gribētu jums teikt, ka es uzskatu šo ziņojumu par ļoti labu, un tāpēc mana doma uh, bija uh, atteikties no dažādu grozījumu uh, iesniegšanas, kas varētu mm, mm, mainīt eh, tekstu, es varētu gribēt pievienot dažas idejas, kas varētu eh, padarīt to pilnīgāku. Un es esmu savus grozījumus koncentrējis uz divajām, divām raksturlielumiem, proti, lai mēs finansētu izaugsmi. Eh, pirmkārt, mums tāda ideja, lai mums būtu vienota pieeja tam, kā mēs izmantojam finanšu instrumentus kas iesaista Eiropas finansu institūcijas tādus kā Eiropas investīcija fonds, un šeit es uh, atsaucos uz to, ka vajadzētu uh, kā subsīdijas, tā arī aizdevumus apvienot, un arī, dzen, skatīties uz uh, jaunām riska dalīšanas formām un dažādām garantijām. Uh, Eh, kur ir dažādi finansējuma līdzekļi, kas, manuprāt, ir nepieciešams tos attīstīt, un arī Eiropas investīcija bankai tas būtu jādara. Otra lieta, kas, manuprāt, ir ļoti svarīga, Eiropas investīciju banku, bankas e, finansējumā, ir tas, ka vajag izmantot e, valsts finansējumu, kā šo svīru, lai mēs varētu mobilizēt e, arī privāto sektora finansējumu. Un šeit EIB tiešām jau vēsturiski ir labi sniegumi, it īpaši sadarbībā ar Eiropas komisiju, Eiropas kohīzijas projektu ietvaros. Tur mums ir trīs iniciatīvas, kur eh, šāda eh, veida šīs eh, sviras, ja papildu finansējumi tiek izmantoti, un tā tie jau pastāv, un tas ir saistīts ar faktu ka šis finansējums lielām, lieliem inf, infrastruktūru projektiem enerģētikā, tas, protams, būs kā lielākais izaicinājums Eiropas Savienībai un eh, valsts finansējums eh, nebūs tikai vienīgais risinājums, tāpēc mums vajag izmantot šos publiskos fondus, lai mēs varētu mobilizēt arī privāto sektoru. Un šeit es tiešām mans grozījums atbalsta eh, šīs projektu obligācijas, kas šobrīd jau ir izstrādes stādījā, komisija un EIB strādā, un tur mēs varētu piesaistīt privāto kapitālu Tāpēc es gribētu teikt, ka es tiešām atbalstu iesniegtos grozījumus un gribētu redzēt arī šo eh, sviras vai papildu finansējumu funkciju, eh, lai tas arī būtu pārstāvēts mūsu ziņojumā par EIB. Lielas paldies jums! Paldies! Vai ir vēl kāds zālē, kurš vēlētos izteikties par šo tēmu? Lūdzu, paskālu! Oui, bonjour. Euh, D'abord, monsieur le rapporteur. Labdien! Un es gribu teikt, ka zaļo grupa bija um, apmierināta ar uh, ziņojumu tādu, kā tas tika prezentēts, un uh, ir arī pāris uzlabojumi. Mēs esam iesnieguši grozījumus, un es gribu uzsvērt trīs aspektus. Pirmais par To, ka ir nepieciešams doties vēl tālāk attiecībā uz klimatu pārmaiņu apkarošanas jautājumiem un arī klimata, kā arī enerģijas jautājumi ir tie, šie ļoti būtiskie. Jāsaka, ka e EIB jābūt tādam tā kā pionierim finansējumā pārējā uz ekoloģisku atbildību ekonomiku. Mēs zinām, kādas ir naftas cenas Jāatgina arī tas, ka Eiropas ekonomika ir ārkārtīgi atkarība no energopiegādēm, kas nāk a, no uh, citiem kontinentiem, un EIB jābūt tādam tā kā katalizātoru elementam, lai investētu ekoloģiskos uh, projektos, lai varētu samazināt CO2 izmešus Eiropas Savienībā. Tāpat arī jārunā par EIB investīcijām infrastruktūrā, būvēt rūpniec, arī tās, kas vēl izmanto ogles kā kurināmo. Ir sarežģīti no viena kurināmā veida pāriet uz citu pāris mēnešu jautājumā. Bet, nu, runājot par to, ka tāda principiāla, kā lai saka, atteikšanās no finansējuma, no valsts līdzekļiem, attiecībā uz tām rūpniecām, kas, kā kurnām patērā ogles, ir. Uh, kā mērķis vidustermiņā formulēts. Viduster, vidustermiņa mērķis ES. Nākošais. Jāformulē un jāatrod finansējuma iespējas ekoloģiskiem projektiem Eiropas Savienībā. Un pēdējais - finanšu paradīze. Arī par to jūs runājat, ka tas kungs šajā ziņojumā, mēs esam to apmierināti, un es domāju, ka vajadzētu būt vēl precīzākiem attiecībā uz uh, tiem jautājumiem, kādi ir uzdot uh, e EIB, jo uh, EIB saka, ka tā ir tāda uh, politika, ka tā mēģina sekot un kontrolēt. Uh, uh, attiecībā uz tiem uzņēmumiem un projektiem, ko tā finansē un to saistīja par finanšu paradīzēm. Uh, Un tad ir jāpārbauda, cik uzņēmumi ir uh, mainījuši savu atrašanās vietas, un prasot no EIB līdzekļus, cik uh, ir uh, atzīti par neatbilstošiem EIB politikai attiecībā uz finanšu partīzēm. Tātad, nu, praktiski, lai būtu tāda tā kā atdeve un uh, konkrēti dati uh, šai konsekvencei attiecībā uz to, kā darbojas banka pret finanšu paradīzēm ne tikai runājot un apņemties, bet arī redzēt, kādi ir šīs politikas tiešie iznākumi un mērķi. Paldies! Is, uh, Vai ir vēl kāds zālē? Jā, lūdzu, šampo. Es gribētu tikai atgādināt, es uh, gribētu par reglamentu runāt, vai nu visas politiskās grupas var izteikties, vai arī autoram, jo šī zāle uh, ir uh, komitejas, nevis politisko grupu zāli. Tādēļ es uh, lūdzu, lai zālziņi uh, šos divus reklāmas plakātus, kas ir zāles aizmugurē, aizvākt projām. Jā, protams, šeit ir mūsu grupas parastā sanāksmi zāle, bet nu bija, nevajadzētu viņus vēl tagad izliekt. Žanpol, protams, neizmantosim tos varbūt, ka man tas izskatās netik ļoti uzbrukoši. Jā, nu pat, ja man notiek kaut kas aiz muguras, vienalga es to pamanu. Eyes in the back of your head. That... Jā, tas ir, protams, ļoti labi koordinatoram, ja viņam ir acis pakausī. Nu, ja nav nekāds cits vēl eh, deputāts, kas gribētu izteikties, jā, lūdzu. Um, uh, es gribētu reaģēt uz Žana Pola piezīmi. Uh, Un kā alternatīvas gribētu piedāvāt, ja mēs atkal pulcēsimies liberāļu zālē, tad šeit var izlikt tik daudz liberāļu plakātu, atbilstoši liberālo deputātu skaitam mūsu komitejā. Bet es eh, gribētu tomēr uzsvērt, ka Kutaša kunga ziņojums ir jāuzsver nopietni. Un tas, ka mums, mēs ilgi par to šodien nediskutējam, tas nenozīmē, ka šis jautājums nav būtisks. Eiropas investīcija bankas tālākā attīstība ir ļoti svarīga arī pārvarot krīzes sekas. Un es uh, ļoti priecājos par uh, Kutaša kunga priekšlikumiem un aicinu visus aktīvi piedalīties to īstenošanā. Paldies. Es varētu pateikt, uh, ka pulkstens uh, trijos uh, es Twitterī ziņoju, cik mums ir daudz deputātu šai zālē. Un mans runājums ir par šo projektu obligācijām. Tā tiešām ir, ir žēl, ka mums atkal ir divas eh, komitejas eh, saskarējušās eh, vienā laikā, jo šobrīd tiek arī runāts par projektu obligācijām. Un es tiešām gribētu arī uzklausīt detaļās, ko viņi saka, ņemot vērā, ka konsultācijas dokuments arī ir šodien izsniegts. Un es domāju, ka tas tiešām ir ļoti svarīgi ietekmi atstāju uz EIB un EI uz Eiropu, runājot par nākotnes projektiem, jo mums šobrīd atkal eh, saskrējuši vienlaicīgi divas komitejas, jo es gribētu zināt arī, kas tur notiek. Un es nezinu, kā to risināt, jo es domāju, ka tā ir problēma daudziem no mums, kas ir abās komitejās Paskals un es esam izvēlējušies ierasties šajā zālē, taču kā koordināt, nori, es domāju, ka nu, būtu ļoti patīkami būt arī tajā vietā. Es domāju, ka par projektu obligācijām arī mums vajadzētu veikt nopietnas diskusijas, eh, arī EIB eh, ietvarā, jo, manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgs temats, jo tā ir milzīgas atšķirības no agrākajiem finansējuma principiem, jo e, te būs varbūt kādi speciālie instrumenti, e, citāda metodoloģija, mēs esam kritizējuši Um, to metodoloģiju, ko izmantojušas bankas, un uh, šobrīd ir tas, ko mēs arī ierosinām Eiropas Savienības budžetam. Mums vajadzētu vēl plašākas diskusijas par šo tēmu veikt, jo līdz šai dienai es sapratu, ka tā ir EIB, uh, kas būs kā tāds instruments, un šo obligāciju emitenti uh, būs citi, taču dokumentā, ko es tikko lasīju, šo ir pieminēta jauna struktūra vienība kur tiek pieminēts par Eh, ka ir eh, kāds eh, cits, nevis šeit ir daži vārdi rakstīti ar lielo burtu un daži ar mazo, un mēs īsti nezinām šīs detaļas. Un tāpēc es gribētu aicināt priekšēdētāju uzzināt pēc iespējas vairāk informācijas un sniegt mums to kā atgrieznisko saiti. Paldies! Jā, tas, protams, mm, par to es esmu runājusi arī citā konspektā, saka priekšēdētāji. Aleksandro Korolēno, kas ir eh, politikas departamenta vadītājs. Un es eh, tiešām nezinu, vai viņš mums varētu varbūt sniegt kādu papildus informāciju. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Ja runājot par eh, projektu obligācijām, uh, Kā jūs ziniet, mēs esam eh, šobrīd mm, publisko konsultāciju publicējuši kopā ar komisiju un mūsu eh, priekšsēdētājs ir eh, runājis, runās šodien citā komitejā par inovatīviem finanšu instrumentiem. Un es domāju, viņš būtu priecīgs arī ierasties šeit, ja jūs to vēlētos jūsu komitejā tuvākajās dienās, lai pārunātu šo tēmu detaļās. Taču um, īsumā es varu pieminēt uh, specifiskas uh, tādas momentus. Katrā ziņā obligācijas neizdos neemitēs ne e, Eiropas Investīciju banka, ne arī Eiropas Savienība. Tos izdos privātās kompānijas, kas ir atbildīgas par struktūru projektu ieviešanu. Mēs šobrīd pētam iespēju izmantot Eiropas Savienības budžetu kopā ar Eiropas Investīciju banku e, finansēm, lai garantētu šīs obligācijas, lai tās spētu piesaistīt privātos investorus Tātad e, šeit EIB e, e neiz, neemitēs šīs obligācijas. Tas ir tāds paskaidrojums. Bet mēs varētu jums arī rakstiski paskaidrot vairāk par šīm idejām, kas ir līdz šim komisijas ietvarā veidojušās. Un mēs saprotam, ka darbs joprojām tiek turpināts. Un es gribētu pieskārties vēl divām citām lietām. Gribētu pateikties referentam Kutaškungam par izcilo darbu. Uh, un arī citiem grozījumu iesniedzējiem gribam pateikties, jo mm, katrā ziņā mēs tos apsveicam no sava viedokļa. E, mēs uzskatām, ka aizdevumi e, maziem vidējumiem uzņēmumiem mēs tiešām esam šobrīd skatījušies par 2010. gadu. Mūsu kopējais finansējums e, MVU būs pārsniegts tas, kas Mm, šur bija 30 miljardi no 2008. gada šajā te atjaunotnes plānā. Un kopš 2009. gada mēs esam pievērsuši uzmanību maziem vidējiem uzņēmumiem un arī e, iestāšanās sarunu veicošajām valstīm. Mēs e, aicinam, lai e, finanšu starpnieki izrādītu lielāku iniciatīvu un sniegtu arī investīcijas MVU un aicinam arī e, viņiem e, nu, piešķirt vienlīdzīgā līmenī e, finansējumu no savas puses. Tā kā esam izdarījuši zināmas pūles, un, protams, ar parlamenta palīdzību mēs to varētu darīt vēl labāk. Runājot par eh, nesadarbojošamies jurisdikcijām jeb offshoriem, kā jūs ziniet, mēs esam izstrādājuši jaunu policiju, kopš, eh, politiku kopš 2009. gada, eh, ko padome uzskata, kā pašreiz tā būtu priekšplānā, un mēs uzskatām, ka tur nu, mēs ejam tik tālu, cik vien iespējams, lai nodrošinātu to, ka uh, finanšu starpnieki uh, E, būtu kādos e, sakaros ar offshore finanšu centriem. Un šajā gadījumā mums faktiski vajadzētu tiešām paļauties uz tiem sarakstiem, kas ir izstrādāti arī e, sadarbojoties citām finanšu organizācijām. Es domāju, ka šobrīd nav oficiāla Eiropas Savienības saraksta, un mums vajag paļauties uz citām institūcijām. Mēs paši nevaram uz tās sastādīt šādu sarakstu par nodokļu paradīzēm. Uh, un mums ir jāgaida, ko SAO mums teiks, un tā tālāk. Un tad vēl maza piebilde e, par šo te papildu finansējumu vai leverage. Mēs uzskatām, ka e, ir ļoti augsts potenciāls, e, ka mēs to varēsim palielināt un izmantot arī Eiropas Savienības budžeta fondus, lai mēs varētu labi izmantot šos fondus un lai mums joprojām saglabātos šis 3A kredīta reitings, lai mēs varētu uh, aizņemties naudu uz pievilcīgiem noteikumiem. Uh, Un es domāju, es šeit arī savu, uh, runāju, runā, savu runu pārtraukšu. Ja jums ir kādi īpaši jautājumi, tad uzdodiet man tos. Priekšsēdētāji, paldies. Viena lieta, kas man uh, šķita, jūs runājāt, ka EIB uh, neizdos, neemitēs šīs obligācijas, bet tikai garantēs. Un tad jautājums, kā tad šī garantija parādīsies EIB bilancē? Vai E, tas būs kaut kā šiem dalībvalstīm, ka viņiem būs e, Eurostats liks savā budžetā uzskaitīt bilance, e, vai šeit būs kāds finansējuma instruments. Es saprotu, ka jūs gribat pastāstīt vēlāk par to, bet es domāju, ka šeit ir tiešām par ārpusbilances darījumiem arī mums jāskatās, jo tas arī ir svarīgs jautājums. Paldies, ja es drīkstētu, tad tas viss būs bilancē atspoguļots. Visas šīs garantijas būs bilancē, EIB bilancē, kā mēs jau to darām, kā riska dalīšanas instrumentiem, piemēram. Tātad mums nav nekādu nodomu kaut ko uh, izveidot ārpus bilances uh, struktūrējumā. Un Tas būs arī komisijā jāņem vērā nākošajā budžetā. Priekšsēdētāji, paldies! Kutaškungs, vai vēlatos vēl kaut ko teikt? Ja dažas vārdas tikai. Vispirms eh, paldies eh, visiem kolēģiem par atbalstu un par šīm idejām. Es domāju, mēs atradīsim labus kompromisus eh, attiecībā par uh, debatēm, ko jūs aicinējāt. Es domāju, ka tiešām būtu labāk un tiešām uzaicināsim komitejā mūsu uzstā, uzstā šos te pārstāvis, lai mums būtu viss pilnīgi skaidrs par projekta obligācijām un par garantijām tā tālāk. Tā kā vēlreiz paldies. Un rītā desmitos tad pārunāsim kompromisu. Liels paldies! balsojums būs 15. martā. E, plenārsēde būs aprīlī. Un tagad mēs varam doties tālāk un e, ķersimies par, par, e, pie finanšu konglomerātiem. Un es došu vārdu referentam Teodoram Stolojanam. Liels paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu jums pateikties un pateikties arī visiem e, parlamenta deputātiem, kuri ir nākuši klajā ar saviem grozījumiem. Tie ir labi grozījumi. Un es tāpat arī gribētu pateikties mūsu padomu devējam e, Vanesa kungam par viņa e, ieguldījumu analizējot šos grozījumus. Taču, ko es gribēju teikt? Es gribēju teikt, ka daudzi grozījumi, kas ir eh, mums ierosināti, mēs eh, piekrītam šiem grozījumiem. Daži no šiem grozījumiem eh, pievērš uzmanību uz labāku definīciju izstrādi attiecībā uz komisijas piedāvāto tekstu. es uh, nepastāvēšu uz tiem grozījumiem, kurus es atbalstu. Uh, tā man nav nekāda problēma, taču es gribu vienu problēmu pieminēt. Un te ir runa par vairākiem grozījumiem, kur mums uh, būs jāveic diskusijas šeit. Un to mums vajadzētu arī pārunāt vēlāk ar komisijas pārstāvjiem un arī ar padomas pārstāvjiem. Pirmā problēma ir attiecībā, kā mums noteikt, vai e, kādas grupas pasākumu darbība e, būs e, galvenokārt finanšu sektora. Šeit mums ir dažādi grozījumi. 92. grozījums, ko Lamberta kungs ierosina, tāpat arī 93. grozījums, ko Pauls kundze ierosina. Lamberta kungs ierosina, lai mums būtu slieksnis, desmitprocentīgs slieksnis. Ja darbība, finanšu darbība šai grupā ir vairāk kā 10% no attiecības starp bilances regulētiem un neregulētiem sektoriem. Runājot par kopējo grupas bilanci, tātad vairāk kā 10%, tad to vajag iekļaut. Kā finanšu sektoru darbību šai grupā. Eh, Bo, Bisis Boza eh, rakst, saka, ka vajadzētu būt 30% šim slieksnim, un lai eh, būtu arī dzen atļauja no Eiropas uzraudzošajām iestādēm, uh, kuras noteiks, ka mm, apdrošināšanas sektora, investīciju sektora, ka šīs darbības ir tiešām atbilstošas. Es domāju, ka šeit Bauliskungs vairāk mm, reaģē uz to, ka mums nepieciešams definēt e, šo darbību finanšu sektorā, un tāpēc mēs varētu atbalstīt šo priekšlikumu. Otra problēma ir saistīta ar neregulētajām uh, finanšu eh, vienībām. Ieskaitot arī instruments, kas ir ārpus uh, bilances veidā, un, bet zināmā mērā saistīts ar konglomerātu. Šis ir uh, grozījums 110, eh, ko arī piedāvājas Lamberta kungs. Es eh, pilnīgi saprotu Lamberta kunga eh, bažas par šo neregulēto finanšu vienību, ieskaitot ārpus bilances instrumentus. Taču problēma, ko es šeit pieminu, tā ir atgriežoties uz šīs direktīvas aptvērumu. Un es gribētu atgādināt, ka, ka ir faktiski divi tādi etapi, kuros notiks e, maiņa attiecībā uz finanšu konglomerātu uzraudzību. Komisija piedāvā pirmajā etapā e, pieņemt esošās, e, pielāgot esošās direktīvas, tam, eh, kāda ietekme būs modifikācijām citās direktīvās, un pielāgot arī tam, kādu ietekmi atstās jaunā direktīva par Eiropas uzraudzības iestādēm. Es domāju, ka mm, šo jautājumu uzstādīt tagad, eh, lai runāt, jo še par šiem neregulējām finišu vienībām, eh, finanšu vienībām šajā gadījumā, šajā projektā, šajā direktīvas projektā tas ir komplicēti. Mēs tiešām šobrīd vēl nezinām šo ietekmi. Mēs nezinām šī priekšlikuma ietekmi. Un mēs tāpēc domājam, ka ir labāk šo priekšlikumu atstāt izsvēršanai otrajā etapā tad, kad Eiropas komisija e, veiks e, pilnu izmaiņu analīzi. Attiecībā par šo te papildus uzraudzību, attiecībā uz finanšu konglomerātiem. Un tad, e, ja mēs nāksim ar priekšlikumiem pēc tam, kad jau būsim izvērtējuši ietekmi. Ir arī viena problēma par alternatīvajiem investīciju fondu menedžmentiem vai pārvaldniekiem, alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldniekiem. Es domāju, mēs šeit varētu ierakstīt kompromisu. E, tur, kur parādās šādi alternatīvi ieguldījumu fondu pārvaldnieki, kad mēs viņus e, redzam e, investīciju pakalpojumu servisa, vai ja viņš ir kādā citā finanšu sektorā. Un ir Balca kunga uh, priekšlikums, ļoti laba lieta, lai mums būtu šie alternatīvie ieguldījumu fonda pārvaldnieki, būtu uh, pie šiem investīciju pakalpojumiem, vai, ja šis eh, pārvaldnieks strādā tikai vienam sektoram, tad viņu varētu piesaistīt šim sektoram. Taču mums ir arī labi priekšlikumi par eh, tādu problēmu, kas saistīta ar stresa līmeņa pārbaudi. Jo mums eh, šeit ir, nepie, ir iesacīta un eh, Balca kungs un Skinner kungs savos grozījumos arī atsaucās uz stresa līmeņa pārbaudi. Un es piekrītu viņu priekšlikumiem. Mums teksts jau ir kā kompromiss izstrādāts, un es eh, uzskatu, ka tad, kad mēs pārunāsim šo kompromisu, tad mēs varēsim piekrist un e, tādā veidā pieskārties visiem šiem grozījumiem. Liels paldies! Jā, šeit ir tās, kurš gribēja izteikties. Es runāšu Pīteru vietā, kurš atvainojās nav šeit. Eh, Pīters atbalsta eh, lielu daļu grozījumu, Viņš uzskata, ka lielākā daļa ir noderīgi un tie papildina e, referenta e, pamatpriekšlikumus, taču e, daži ir ārpus konteksta un reizēm pat neviens tur nevar saprast, kas ir šis konglomerāts. Jo šeit ir trīs lietas. Pirmkārt, paskaidro kopējās komitejas darbu un nosaka, ka tās uh, pienākumi ir saskaņā ar tās legālo statusu un resursiem, un norāda skaidras atbildības līnijas, ņemot vērā uh, konglomerātu uh, pār nozaru būtību. Un otram kārtām uzlabotu mums ziņojumu kvalitāti, lai visi uzraudzītāji zinātu uh, konglomerāta juridiskās uh, struktūra vienības un to, kā tās uh, saistītas ar konglomerāta darbības struktūru. Un mēs to attiecinām uz bankām un apdrošināšanas sabiedrībai. Un uh, arī uh, mums būs maksāt spējas otrā direktīva, nodrošinās uh, vien, vien pareizus, vienlīdzīgus spēļu un spēles noteikumus un būs aizliegts bankām un konglomerātiem eh, pakļaut riskam 3, eh, kā 3%, un eh, tas attieksies uz alternatīviem investīciju fondiem. Un līdz ar to mēs noseksim šo plaisu, kas ir šobrīd mūsu likumdošanā, un arī mums būs Dot Franka uh, likuma projektam tas atbilstoši un e, pārunāsim e, to ar e, referentu un ēnu referentiem, pirms uzsāksies trialogu sarunas. Paldies, es esmu ēnu referente no Aldes grupas, tāpēc es tā kā aicinu pati sevi mm, uz šīm sarunām un pateikšos referentam par to, ko viņš teica, runāja par manu 93. grozījumu Um, tā doma bija tāda, ka uh, varētu uh, tas būt tādā kā uh, GE kompānijā, kurai ir liels šis finanšu īpatsvars, tāpēc es mēģināju to šeit attainot. Jo varētu būt tā arī reizēm, ka mm, arī 10% nav korektais slieksnis. Es domāju, ka mums vajadzēs mazliet viņu vēl piestrādāt pie tā, ko es šeit rakstu. Uh, lai e, mēs redzētu, ka būtu tādas kā vadlīnijas, e, kuras pēc tam tiks e, ievērotas, jo savādāk mēs varam nonākt pie situācijas, ka mums ir nepareizs politisks vērtējums. Tāpēc es domāju, mums varbūt vajadzētu paskatīties kontekstā, lai būtu šīs ietvars būtu korekts. Runājot par manu 96. grozījumu, kur es aicinu, uh, lai šīs, uh, tur, kur mums ir EUI uh, pamatnostādnes, es tiešām domāju, ka mums kaut kāds loģisks secinājums būtu, ja mēs skatāmies uz šīm vadlīnijām, ka Balcikungs ar savu 95. grozījumu šeit ir mums labi teicis, ka viņi ir ieguldījumu pakalpojumu nozarē, ja, jo, ja jūs skatītos manu eh, domāšanas procesu, es to tā kā plašākā um, veidā esmu uh, mēģinājusi paskaidrot. Citi mani grozījumi par vadlīnijām, eh, to, ko es eh, šeit varu teikt 111. grozījums, kas attiecas uz finanšu kontrola akciju sabiedrībām. Uh, Es domāju, tas varbūt ir nu, ārpus tā, ko mēs šobrīd tā vieglāk caurskatām šo dokumentu, bet es domāju, ka arī šim holding kompānijām tas ir ļoti būtiski, lai viņas te būtu. Un tāpēc mēs, ja to varētu paskaidrot jau šajā etapā, nevis eh, gaidot uz šo fundamentālo jau izvērtējumu. Es domāju, mums vajag skatīties tiešām, kas notiek šajās kontrolakcijas sabiedrībās, jeb holding kompānijās. Uh, Un ir arī, protams, citi grozījumi, ko arī citas personas ir mm, mums piedāvājuši, tās es varu atbalstīt. Taču šajā um, laika brīdī es gribēju tikai paskaidrot, kādas bija manas pārdomas, kāpēc uh, es nācu ar saviem groziem uh, Lamberts. Filip, vai esat gatavs uzstāties? Paldies! Vispār Pirms reaģēšu uz eh, referenta teikto par eh, neregulētajām struktūrvienībām, jo es domāju, ka mums to vajadzētu atstāt uz vēlāku laiku. Būtu labi, ja mēs eh, pieminētu, lai gan to varētu saprast arī tāpat. Es nezinu, kā mēs to varētu uzrakstīt, vai no apsvērumā, vai kādā pantā, taču es nezinu, kas te būtu slikts. Varbūt to mums vajadzētu tālāk vēl pārunāt. Jo uh, Es ceru, ka neviens taču negribētu, lai e, mēs e, šādas struktūra vienības atstātu ārpus regulējuma. E, tas, kas mani pārsteidz, ka jūs nereaģējat uz varbūt tādiem ambiciozākiem vai citi sauktu tos par radikālākiem priekšlikumiem, jo, ja mēs runājam par finanšu konglomerātiem, tad uh, mums nevajadzētu tā, ka uh, vien, viens no šiem te, tā kā kuģī, kad ja, uh, kaut kur sūc, tad nogrimst viss kuģis. Un uh, es domāju, ka mēs varbūt varētu vai nu kādu daļu no tā, vai nevienu no tiem nodrošinot, lai mums būtu jauni pārvedumi starp dažādām nozarēm. Un, protams, runāsim par darījuma apmēriem. Šeit jābūt ir priekšlikumiem, uh, Eh, lai sistēma būtu skaidra, un šobrīd mums nav nekā šai lietai. Un es zinu, dažas no šīm finanšu institūcijām eh, jauk tikai lielākas eh, pēc krīzes, un es domāju, jau to izmēri, apmērs padara viņus par nepārvaldāmiem. Nu, vai nu no citu regulātoru puses, vai no viņu pašu valstu puses. Uh, Tāpēc es domāju, mums šeit vajadzētu norādīt, kurp mēs gribam doties. Kā radikāli vai stipri e, neveicinot e, tā lieto lieluma pieaugumu lai tas mums būtu kaut kāds, jo pēc tam e, parādās eksponenciāli prasība pēc kapitāla. Jo 100 miljārdi, vai mēs to prasām kaut kā, man lai tas nebūtu tik melnbalti, mums katrā ziņā vajadzētu atrast formulu, ka mēs tiešām gribam novērst pārmērīga lieluma e, rašanos. Jo, protams, e, no vienas puses ekonomiski tas būtu tā kā optimāli, taču tas rada vienlaicīgi arī tirgus kropļojumus. Jo es šeit domāju par ļoti e, lielām bankām, Eiropas bankām, un tās varētu teikt, ka viņas jau virza tirgu un atņem biznesu citiem. Jo, ja jūs redzat, kā vērtspapīrus šobrīd pārdod, eh, bankas, nevis, eh, nevis eh, šī, šī te birža. Un jūs redzat, ka Microsoft šobrīd ietver sevi visu citu piegādātāju Mm, idejas un izstrādājums. Un tas nenāk pa labu tirgumu, tāpēc es domāju, mums to šeit vajadzētu apskatīt. Un ja šeit nebūs specifiski e, kāds virziens dot, tad varbūt e, mums jāsaka kādā no apsvērumiem komisijā, kur mēs gribētu doties. Paldies, Kei. Okay. Paldies, es domāju, ka daudzi jau izteica tos, ko, jautājums, ko es arī gribēju pieminēt, taču runājot par komentāriem mums vajadzētu atcelēties, ka šeit ir runa par finanšu eh, konglomerātiem. Tas varbūt nenozīmē, ka viņi ir lieli, eh, taču eh, vienalga viņi varētu iekļūt šajā sarakstā. Un ko es tad gribētu no šī darba, kas varbūt, nu, es gribētu tādu varbūt mazāku maiņu, nevis tādu fundamentālu pārskatu. Es negribētu teikt, ka, ka mēs šīm grupām, kas uh, atbilst šai eh, direktīvai un šim, šai definīcijai, ja viņas ir bankas eh, vai apdrošināšanas sabiedrības, jo eh, no manas perspektīvas skatoties, pārstāvot apvienoto karalisti, tikai viena no mūsu finanšu institūcijām atbilst finanšu konglomerāta definīcijai. Un es nedomāju, ka šī institūcija būs atšķirīga no kaut kādas citas atsevišķas finanšu vai bankas vai apdrošināšanas firmas. Tā kā mums vajadzētu to attiecināt uz visām mūsu, jo, jo es nedomāju, ka risks būtu atšķirīgs. It īpaši, ja mēs runājam par ārpus bilances instrumentus. Tā kā es īsti nedomāju, ka risks ir kaut kā vairāk lielāks konglomerātam nekā atsevišķai šādai sabiedrībai. Tāpēc, ka, jo mēs neesam faktiski e, šajā individuālo, e, individuālo uzņēmumu e, jomā. Tā kā mums vajadzētu nodrošināt, lai ir vienmērīgi vienlādi spēles noteikumi, neskatoties to, kāds ir šis struktojums. Runāju par konglomerātiem. To mēs varam neattieksim, neattiecināsim uz visu banku sektoru. Taču varbūt, ka mums vajag ietvert visu lauku, laukumu un nodrošināt, ka mēs e, izmantojam viens un tos pašus principus. Man arī daži grozījumi e, radīja bažas. Izskatās, ka e, mēs paši tā brīvi izvēlamies šos sliekšņus un uh, mēs faktiski neveicam ietekmes novērtējumu par šiem sliekšņiem. Jo mums ir jāsaprot, ka uh, tad, ja ir izvēlēts slieksnis, tad mums jāpanāk, lai tas būtu atbilstoši. Jo mm, es nezinu, vai mēs kā parlamentārieši varam uh, nu, izvērtēt, vai 10 vai 20 procenti būtu īstais. Es domāju, ka mums ir jāveic īsti šie ietekmes novērtējumi, un es nedomāju, ka tos sliekšņus mums vajag pašiem izvirzīt. Jo um, beigu beigās Mēs taču negribam uh, nodrošināt viņiem uh, citādu attieksmi tikai tam dēļ, ka tie ir konglomerāti. Mēs skatāmies vienkārši kādu risku tie rada, un ja ārpus uh, bilances instrumenti ir liels risks, tad uh, tas parādās visā mūsu finanšu sektorā. Tā kā nevajadzētu mums sniegt šīm uh, finanšu struktūru vienībām, uh, tās varbūt nav tik lielas. Uh, mums nevajadzētu tās padarīt tādas, ka viņām ir neizdevīgi šie darbi. Tas bija tāds vispārējais piezīmes. Glutas kungs nav šeit. Lamberta kungs lūdza vārdu. Lūdzu īsi izsakieties. Ja es domāju, tas ir kāda tikai tāda atbildi. Paldies. Es gribēju Kejas pieminētajam atbildēt. Protams, Eh, apvienotā karalistē, tas eh, tiek apskatīts likumdošanā. Un es domāju, ka Eiropas centrāla banka jau eh, šobrīd uzskata, ka Barclays kā holding kompānija tas tiek uztverts un līdz ar to arī kā konglomerāts. Tā kā es domāju, ka mums jāskatās definīcijas, bet es pilnīgi izprotu jūsu viedokli, jo šis tēmai ir jābūt skaidrai jo, ja tā nav sistēmiska, sistēmisks apdraudējums. Mums ir jābūt ļoti prātīgiem. Es pilnīgi saprotu, ka nevajadzētu uh, Volker uh, likuma attiecībā tikai uz konglomerātiem. Kāpēc tad mums tas tā būtu jādara? Es pilnīgi jums piekrītu. Paldies, ja saka priekšsēdētāji, šie komentāri ietekmē manējos, jo ja jūs. Uh, ņemat manu grozījumu, tad iespējams, ka šie konglomerāti apvienotā karalistē ir vairāk. Vairāki. Bet katrā ziņā 111. Uh, grozījums varbūt saglabā vienādas spēles noteikums, un tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu izvairīties no dubultas uzraudzības tur, kur tas nav nepieciešams. Tāpēc, ja neviens uh, cits gribētu uh, izteikties, tad mēs varētu dot vārdu referentam. <coughs> Thank you again, uh, Mrs. Paldies, priekšsādātāji. Komentējot Skinera kunga uh, tad viedokli, tad apvienotās komitejas un domāju par apvienotās komitejas lomu, tad mums ir jāskatās, kāda ir šī likumīgā loma. Un cik liels iespējas šai komitejai būs pieņemt lēmumus un cik lielā mērā tas tiešām atbildīs arī direktīvas nolūkam. Man nekas nav iebilstams pret caurskatāmību um, ziņojumu sniegšanā. Runāju par Valkera likumu, par to mums vēl būs jādiskutē, jo es īsti nevēlos atbalstīt grozījumus par kuriem nav veikts ietekmes novērtējums. Un uh, tas nav tikai saistīts ar tieši šo konkrēto jautājumu, bet arī ar to, ko teica Lamberta kungs. Paldies arī jums par jūsu grozījumiem. 114. grozījumā viņa priekšlikums ir um, par, attiecās uz šo slieksni, ja bilance pārsniedz 100 miljārdus eiro un attiecīgais finanšu konglomerāts viena gada laikā pēc šādas konstatācijas nesamazina savu bilanci līdz šim limitam, tad tam piemēro kapitāla prasības par trīsreiz lielāku summu nekā tā, kas paredzēta attiecīgajos nozars tiesību aktos, kur minēt pirmajā pantā. Manuprāt, man problēma rada tas, ka mums nav ietekmes novērtējuma par šo, un šis jautājums ir komisijas ziņā nākamajā kārtā novērtēt, kāda ietekme šādai normai būs, un izstrādāt skaidru viedokli. Es pilnībā piekrītu tam, kas tika teikts šeit. Mēs neesam tik kompetenti, lai šajā brīdī noteiktu šo sliekšņa vērtību, ne, nediskutējot par to, kāda ietekme tam varētu būt. Attiecībā uz pārējo Par pārējiem grozījumiem es ceru, ka mēs, mums izdosies panākt pēc iespējas vairāk kompromisu. Paldies! Protams, ka būs vēl daudz interesantu jautājumu, kad notiks pilnīga pārskatīšana 22. martā ir, groz, ir grozījumi, tad šis um, iesniegšanas termiņš. Un tagad mēs pārējām pie nākamā jautājuma - tehniskās prasības kredīta pārvedumiem un tiešajiem debetiem eiro un grozījumu izdarīšana regulā numur 924. Esaijas kundze. Pirms uh, um, Ziemassvētku brīvdienām 16. decembrī komisija nāca klajā ar priekšlikumu, un tajā ir priekšlikums par iekšējās tirgus izveidi kredītu pārvedumiem un tiešajiem debetiem. Šāda, šāds instruments piedāvās priekšrocības, uzlabojot konkurētspēju, ļaus samazināt izmaksas privātajiem patērētājiem un, un uzņēmējiem. Vismaz tā mēs ceram. ekonomika iegūs Eiropas Savienībā no tā, turklāt vērojams, jūtams efekts būs jau sešu gadu laikā. Tā pašā laikā tā ir nozīmīga politiska iniciatīva, kas, ko atbalstīs Eiropas parlaments, Eiropas komisija un arī Eiropas centrālā banka kredīta pārvedumiem un tiešajiem debetiem, izveidojot vienotu tirgu. Um, 28. janvārī tika izdota CPE, nu, šis iniciatīvas dokuments ar šo iniciatīvas aprakstu. Uh, bet mēs redzam, ka pārēja uz jaunajām, nu, jaunajām piedāvātajām schēmām tomēr notiek diezgan lēni. Es gribētu uzsvērt, ka pašreizējā situācija visām iesaistītajām pusēm rada nedrošību un sevišķi nelabvēlīgi ietekmē tos, kas ir centušies ātri pielāgoties jaunajām pārmaiņām, jaunajiem noteikumiem, un Eiropas parlaments divas reizes jau ir lūdzis Eiropas komisiju izdot šo uh, ar sepak saistīto uh, likumdošanas iniciatīvu. Un ir nepieciešams, nepieciešamā iniciatīva, ne, lai uz šo SIPAK instrumentu varētu pāriet ne vēlāk kā 2012. gada decembrī. Komisija ir noteikusi, ka dalību valstu kredītu pārvedumu un iekšējais, iekšējā debeta darījumi ir um, jā, jāpieskaņo grozījumiem regulai noteiktajā laikā. Un EPC schēmām ir jātiek, tās jāsāk lietot noteiktajā termiņā, un tāpat ir paredzēts iespējas izstrādāt jaunas, jaunu veidu schēmas. Runa ir arī par IBAN jaunajiem tātad banku kontu numuriem. Un komisija 17. novembrī 2010. gadā prezentēja vai iepazīstināju ar jautājumiem, kas nodarbina iesaistītās puses un arī kas ir parādījušies vēlākā laikā. Uh, mans dienests ir atvērts vai man darbinieki labprāt iepazīsts ar visiem viedokļiem un mēs esam atvērti un uzklausām visu intereses un raizes. Tagad es mēģināšu uzskaitīt jautājumus, par kuriem joprojām ir domstarpības. Pirmais par galējo, galīgo termiņu. Daži uzskata, ka uh, pārējie ir jānotiek 24 mēnešu laikā kopš grozījumu izdarīšanas. Tātad 24 mēneši šķiet būs maksimālais iespējamais kompromiss Te mēs varētu runāt par 2013. vai 2014. gada 1. janvāri. Citu priekšlikums paredz, ka trešās valstis varētu, vai valstis, kas neizmanto šīs schēmas, varētu pievienoties vēlāk. Dažas daži iesaistītie partneri nav pārliecināti par, par to, vai komisijai vajadzētu deleģēt pilnvaras attiecībā uz tehnisko specifikāciju noteikšanu. Es nedomāju, ka publiskajam sektoram ir jāpaliek pilnīgi ārpus jebkādas uzraudzības, sevišķi runājot par patērētāju aizsardzību. Uh, Komisijai ir jākonsultējas ar iesaistītajām pusēm, ar SIPā eh, padomi un attiecīgajām darba grupām, izstrādājot grozījumus regulai. Vēl joprojām šķiet, ka joprojām nav skaidrības par to, kā un uh, patērētāja aizsardzības klauzula. Ir jāskata arī at, saskaņā ar patērētāja interesēm. Ir jau izlēmts, ka pārējot no debitēšanas uz kreditēšanas, um, šo darījumu plūsmu patērētāja aizsardzība ir jānodrošina arī šajā regulā. Nākamais jautājums. Um, daudzpusējās par daudzpusējām pārdevumu nodevām. Komisijas priekšlikums ir. Um, īsti nesaskan ar daudzu banku vēlmi saglabāt šīs daudzpusējās pārvedumu nodevas. Un atšķiras arī uh, banku viedoklis atkarībā no tā, vai tās vairāk apkalpo privātos, individuālos klientus vai citus. Tā kā runa ir par simtiem miljonu eiro, kas tiek ieņemti, tiek uh, eh, ievākti, eh, ievāktas šīs nodevas, es domāju, ka mēs izjutīsim arī spēcīgu lobiju darbu šajā ziņā. un ir jācenšas pēc iespējas pielīdzināt šo nodevu līmeni dalību valstīs un ir jānosaka maksimālie griesti. Turklāt šīm nodevām ir pamazām jākļūst mazākām. Um, termiņiem ir jābūt atbilstošiem uh, regulas grozījumu stāšanai spēkā. Uh, runājot par tiešā, tiešajiem debetiem eiro. Tad šeit viedokļi iesaistīto pušu vidū atšķirās. Um, un es nezinu, vai kāds vācu kolēģis šobrīd piedalās sēdē. Varbūt kāds varētu no Vācijas komentēt tieši Vācijas problēmu šajā jomā. Un pēdējais punkts. Daudzi ir izteikuši vēlmi lai šo regulu lai tā neatiektos uz tā saucamajiem nu, lielo, liela apjomu maksājumu uh, sistēmām. Es domāju, ka stratēģijām ir jābūt atšķirīgām, kā tiek ieviest šī um, nu, liela apjoma uh, maksājumu uh, sistēma salīdzinājumā ar šīm grozījumiem regulā. Grozījumu priekšlikumi ir gan tāda tehniska rakstura, gan arī tādi, kas uh, padara skaidrākas definīcijas. Es gribētu teikt paldies komisijai un padomēji par labu sadarbību un es ceru, ka labā sadarbība turpināsies un ziņojuma projekts 28. martā būs pārtulkots, uzklausīšana notiks Ekon komitejā 14. martā un atvainojas aprīlī un ir zināms arī grozījuma iesniegšanas termiņš. Trešajā februārī notika seminārs un es priecājos par turpmāko sadarbību ar ēnu referentiem Un es domāju, ka sekmīgā sadarbība turpināsies arī parlamentā. Un tagad es labprāt uzklausīšu jūsu komentārus par sepa migrāciju un citiem jautājumiem, par kuriem vēl aizvien valda domstarpības. Uh, Paldies, Pedāja kungs nav šeit, lūdzu, Sofija. Es atvainojos par to, ka ierados tik vēlu, taču mēģināju eh, šaudīties starp divām komitejām, kas nevienmēr izdodas labi. Es izteikšos ļoti īsi, jo e, savus komentārus es pataupīšu līdz tam brīdim, kad mums būs teksts priekšā uz galda. Taču šeit, protams, tas ir mums e, iepriekšēja viedokļa apmaiņa, taču tā arī pēc tam būs, e, domāju, iestāja pašā virzienā. Divas problēmas, kurām grib pieskārties. Viens ir par šiem te galīgajiem termiņiem, jo, protams, ir daudzas puses saka, mēs eh, ne ātrāk kā 2014. gadā būsim gatavi, jo tas ir dabīgais investīcija cikls, un nav tā, ka mēs faktiski šo diskusiju uzsākām vakar. Es domāju, ka pat ja 2014. gads būs termiņš, mēs skaidri zinām, ka daudzas institūcijas netiks ar to galā. Tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu stingru laika grafiku uh, ieviest, eh, jo lai cilvēki daudz ko varēja izdarīt jau iepriekš, un ja mums mm, būtu izdarīts iepriekš jau, tad mums nevajadzētu uh, likumdošanu, lai procesu pātrinātu. Otrā problēma, kas varbūt nav tieši šī dosie sastāvdaļa, taču ir saistīta ar, ar šiem te valūtas kursa maksām, un mēs esam saņēmuši tādu vēstījumu, ka komisija nav pilnīgi droša par šīm te maiņu maksas ir atrisināts un uh, pilnībā un savlaicīgi atrisināt šis jautājums. Un es domāju, ka būs ļoti interesanti uzzināt no komisijas puses, ko viņi par šo lietu domā, jo izskatās, ka komisija grib teikt, ka viņi apsvērs eh, eh, likumdošanu šajā jomā. Tā kā es detalizētāk izteikšos, kad mums būs eh, teksts, kad mēs satiksimies ēnu referenti jaunadēļ. Paldies, Derkom vārds lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu pateikties referentei par eh, šo ieskatu, ko viņi mums sniedza. Es viņai piekrītu, ka pārēj uz sepa eh, ir pārāk lēna, mm, daudz lēnāka nekā mēs par to cerējam. Kas attiecas, eh, ka migrēs arī šie te nacionālajie apjomi, tas mm, arī ir aizkavējies. Un mēs varētu iedomāties arī nākotnē, kad mm, fragmentētās vietējās schēmas sadzīvos ar sepa, taču tas būs ļoti neapmierinoši vienkārši un dziļi e, neefektīvi, jo tas nozīmē duplikāciju, tas nozīmē liekas izmaksas, un tā visa rezultāts e, būs e, sadrumstalots e, kopīgais tirgus. Un tāpēc, domāju, politiskais punkts šim priekšlikumam ir tas, ka mums būtu šī te gala beigu termiņa datums. Jo uh, mana uh, pieredze ar liberalizācijas darbiem Eiropas komisijā ir tāda, ka tikko ir uh, fināls galīgais e, datums, visi e, iet uz priekšu. Ja nav uh, termiņa, tad visi turpina gaidīt. To mēs esam redzējuši elektroenerģijas tirgu, pasta tirgu. Tad, kad ir skaidrs zināma uh, beigu termiņa datums, tad visi sāk tam gatavoties. Un tāpēc es domāju, ka mums to arī dzen vajadzētu mēģināt uh, sasniegt. Jo mums tiešām vajag radīt kritisko masu, lai tas palīdzētu mums to visu ieviest. Tāpēc es piekrītu referentē, ka mums vajadzētu būt skaidram laika grafikam, e, laika grafikam, kurš nav pārāk tālu uz priekšu, jo, e, nu, protams, to specifiskās interesu grupas mēģinās mainīt, bet mums vajag joprojām minēt, ka tas ir e, vienotais tirgus šajā aspektā, un tāpēc mums ir nepieciešams galīgais datums pēc iespējas ātrāk. Liels paldies! Vai ir vēl kāds, Žanpola, vai gribējāt izteikties? Paldies, priekšsēdājs kundze. Es gribētu o, uh, tikai atgriezties vēsturē, jo vienmēr ir iespējams rakstīt vēsturi. Un es uh, šo direktīvu pazīstu, jo toreiz bija arī referents, ka to o, uh, iepriekšējā sasaukumā pieņēma. Mums bija 27 maksājuma sistēmas dažādas visās Eiropas valstīs, un uh, efektivitāte bija ļoti dažāda, un izmaksas arī, un tās nevienmēr bija saistītas ar efektivitāti. Vajadzīga efektīva, um, nedārga sistēma, nu, necaukšu viss uh, valsts. Uh, grūtības, no kurām uh, sākām strādāt, uh, bija tādas, ka nu, nebija iespējams tādu spēcīgu harmonizāciju uzreiz izveidot un vairākās uh, jomās dalībvalstu ziņā palika uh, lēmt, uh, cik tālu tās transponē šo direktīvu. Un tas nevienkāršo situāciju. Un nākošais jautājums ir ļoti sarežģīts un operācija uh, izmaksas dažādas. Jūs to zinat. Un uh, pārēj uz SEPA sistēmu maksā uh, dārgāk nekā pāriet uz eiro finanšu institūcijām. Bet, nu, tā kā jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts, nu, varbūt, ka nebija uh, drosmes vai uh, apņemšanās noteikt tādu noteiktu uh, beigu datumu, kas eksistētu. Un bez tam komisija centās mm, respektēt šo datumu, un tagad ir jauns teksts visbeidzot. Tā tad, nu, mēs varētu uh, vēlēties, lai lietas uh, ātrāk attīstītos. Bet es domāju, ka nu, ir jābūt saprātīgiem šai punktā. Un eh, tagad par kritisko masu. Tad, tad publiskā pārvalde, tik ilgamēr tā publiskā pārvalde neizmantos šo uh, Eiropas maksājumu, nu nebūs šīs pietiekamās kritiskās masas. Atzinīgi vērtēju referentu par uh, paveikto darbu un gribu iedrošināt turpināt apņēmīgi strādāt, lai būtu jauni, kas pievērstos šai sistēmai. Un vēl detaļa par kur vēlētos runāt, jo šis jautājums uh, nav pilnīgi skaidri noregulēts. Uh, Un dažkārt uh, rodas arī tāda palēninājuma. Priekšsēdētais kundze, es atceros, ka jūs vienreiz runājāt, uzstājāties, lai uh, noteiktu tādu tā kā pāris procentus, kā uh, lielāko cenu pārejas uh, uh, komitejai. Bet nu, tas netika izpildīts un dažādās iesaistītās puses, kā arī institūcijas, nav aktīvi rīkojušās. Un par šo starpapmaiņu komiteju ir arī tās saprātīgi jādara šā starpapmaiņu komiteja. Ja to eh, noteiktu bez, teiksim, tādiem skaidriem kritērijiem, tas nebūtu labi. Un maksājuma eh, aktivitātes tas ir komerca eh, operācijas. Un, uh, Ir skaidrs, ka ir šīs aktivitātes saistīts ar izmaksām un ir arī pieļaujams peļņas kūms, jo visām citādi mēs atsakamies no tirgus ekonomikas un pārējiem pie citiem, bet nu pat labāk mēs nevaram maksājumus ar tādu publisku pakalpojumu pārvērst. Tātad šo starp a, apmaiņu komiteju eksistence vai tās ir a, likumīgas. Dažās valstīs tās ir, citās tās ir atceltas. Un katrā gadījumā tur, kur tās ir, Tur no kāda noteikta brīda, tad, kad cenas ir noteikts inteliģenti un tā saprātīgi, tās eh, pilda funkciju, kas nav, eh, nav lieka. Nu, protams, ka ir tādi, kas saka, nu, atcelsim tās, bet nu vienalga būs jau kaut kur citur jāmaksā. Es zinu valsts, kurās nav šādas starpmaiņu komitejas, bet kredītlikmes eh, arī nekustamā īpašumam ir augstākas nekā tur, kur tādas tās ir. Jo finanšu institūcijām Uh, tās, tās iekasē naudu, pārāk nepārmaksājot. Tad, kas ir nepieciešams? Caurskatāmīga skaidrība un uh, saprātīgi iemesli. Bet nevajadzētu uh, vienkārši uh, pielikt pie kauna stāba šo apmaiņas uh, komiteju. Un šis uh, jautājums ir uh, skatāms citās jomās, uh, bankas karts un cits un nevis apējot šo reglamentāciju. Tātad tas varētu būt atrisinājums ar SEP un nolikt uh, to tiesizlēmšanas kompetencē, bet, nu, varbūt, ka tas ir par agru vai pa vēlu. Vienu pusi par agru un otru pusi pa vēlu tātad šā starpamāņu komiteja, es domāju, ka mums jābūt saprātīgiem, realistiskiem un pragmatiskiem. Thank you very much. As a... Liels paldies. Jā, šeit tiešām kaut kas mums ir atlicis no uh, maksājumu uh, pakalpojumu direktīvas. Vai ir vēl kāds, kas vēlētos izteikties? Ja ne, tad es došu vārdu referentam. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī Groses kungam par atbalstu un arī uzmundrinājumu. Kad es pirmoreiz sāku strādāt pie e, šī ziņojuma, es domāju, ka tas ir tehniskas dabas, bet e, tiešām ir daudz e, finanšu interešu arī aiz tā stāv. Un es domāju, ka mēs to visi labi apzināsimies, jo darbs turpināsies. Kā Epnikungs teica un Sofija Bonda teica, nebūs vienotā, īsta vienotā tirgu, ja nebūs vienotās maksājuma sistēmas. Tā kā šis ir tas politisks lēmums un uh, prioritārs um, jautājums, kas mums jāpatur prātā. Pie sepas sistēmas mums ir nepieciešams šis vienotais tirgus, lai tas varētu izpildīt savu darbu. Un uh, tā situācija, kas ir šobrīd, tā nav uh, paciešama, jo ir daži, kas ir jau uzsākuši šīs izmaiņas sepa sistēmai, un tas nozīmē, ka viņiem ir papildu izmaksas, jo viņiem jāuzklabā kā vecā sistēma, tā viņiem arī jādarbina šī jaunā sistēma. Un es tiešām domāju, ka e, mums vajadzētu e, dzīvi atvieglināt e, tiem, kas ir pirmie uzsākuši virzīties, un vismaz situācijai ir jābūt vienādai visiem. Runājot par MIPS, kā Groses kungs teica, tas acīmredzot ir pats grūtākais. Taču es domāju, ka ar ēnu referentu palīdzību mēs e, izdzīvosim, pārdzīvosim. Un, kā jau teicu savos ievadvārdos, es nu dienu e, sagaidu auglīgu sadarbību, jo e, politiskās līnijas šeit nav tik smagas, varbūt šeit ir nacionālās līnijas, vairāk mūs traucēs. Priekšsēdētāji, paldies! Līdz ar to grozījumu termiņš 16. mājas, mēs 14. jūnijā tos skatīsim, un 27. jūnijā balsosim komitejā, tā kā mums ir diezgan daudz laika priekš grozījumiem. 15. februārī koordinātori piekrita, eh, ka mums būs eh, uzklausīšana, un tas būs eh, aprīlī, 13. aprīlī. Tātad sepa uzklausīšana būs 13. Nākošais mums ir balsošana, bet mums pēc saraksta ir bez 10.5. Tas mēs nevaram iet uz priekšu, mums ir jāgaida, jo mums vajadzētu arī, lai jūs visi atgriežaties bez 10.5. Taču tā kā mēs esam Eh, tiešām nolikuši šo laiku, un es zinu, ka daži cilvēki tiešām mani telefoniski teikuši, ka viņi būs bez desmit piecos. Tāpēc es tagad aicinu eh, veidot 20 minūšu pārtraukumu. Lūdzu, atgriezties pēc tam zālē, ja ne, tad balsošana mums būs Strasbūrā jāveic. Paldies!

Okay, if you could take your seat. Lūdzu, ieņemiet vietas un mēs sāksim balsošanu. Paldies, ka esat ieradušies laikā. Es ceru, ka mūsu skaits ir pietiekams, man nebūs jūs jāpārskaita. sagatavojiet balsošanas kartes, pārbaudiet, pārbaudīsim, vai tās darbojas. Lūdzu, pārbaudiet, vai jūsu kartes darbojas. Udo? Vai jūs varētu lūdzu pagaidīt, mēs izdalām dokumentu. Jā, mēs vienkārši pārbaudām, vai ba darbojas balsošanas iekārta.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 Lūdzu, pārbaudiet, vai jūsu balsošanas kartes darbojas. 28 deputāti ir zālē. Lūdzu, vai dokumenti ir izdalīti? Es redzu, ka vēl gluži nav. Right, has everybody got them? Right, well, we'll, we'll, we'll now start, so... Es gribētu sākt balsošanu, saka priekšsēdētāji. Pirmais - turpmākā Eiropas startautisko ieguldījumu politika. Lūdzu, vai uh, saraksti ir izdalīti? Okay. Tāda katram tagad ir saraksts priekšā. A kompromiss. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Kompromiss B. Par? Pret? Atturas? Pieņemts. Kompromiss C. Par? Pret? Atturas? Pieņemts. Kompromiss D. Par? pret, atturas pieņemts. 11. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Grozījums 12 par, pret. Lūdzu, vai ir kāda problēma? No, okay. 12. grozījums, kas par, pret, atturas pieņemts.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 Un tagad elektronisks balsojums par visu tekstu ar grozījumiem kopumā. Sākam balsot. Lūdzu, vai esat nobalsojuši? Kāds vēl nav paspējis? 28 par. Ļoti labi. Vienbalsīgi neviens nedz bija pret, nedz atturējās. Hey, we... Tagad septītais punkts pārējais pasākuma attiecībā uz divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm. Sāksim ar 13. grozījumu par pret atturas pieņemts, 14. par pret pret atturas pieņemts, 15. par pret atturas pieņemts, 32. par pret at, atturas šķiet, ka noraidīts, bet varbūt tomēr nobalsosim elektroniski par 32. grozījumu. Sākam balsot, beidzam balsot, noraidīts. Nākamais 16. atsaukt, 17. grozījums, kas par, pret, atturas pieņemts, 33. par, pret, atturas pieņemts, 18. par, pret, atturas pieņemts, 19. par, pret, atturas pieņemts, 34. atsaukts, 20. grozījums par, pret, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim, ja kāds vēlas vai lūdzu par 20. grozījumu elektronisks balsojums par 20. grozījumu. Beidzam balsot, noraidīts. 35. grozījums par pret atturas pieņemts, 21. par pret atturas pieņemts. 22. par pret atturas pieņemts. 23. par pret atturas pieņemts. Kompromiss A par pret atturas šķiet, ka pieņemts, bet tomēr pārbaudīsim. 23. Kompromiss A. Lūdzu, elektronisks balsojums. Vai esat nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais. 25. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss B par, pret, atturas, pieņemts. 37. par pret atturas pieņemts. Bet varbūt tomēr pārbaudīsim 37. grozījums. Beidzam balsot. 37. grozījums ir pieņemts. Negribēju jūs uh, samulsināt. 27. par pret atturas pieņemts, 28. par pret atturas pieņemts, 39. par pret atturas pieņemts, 1. par pret atturas pieņemts, 2. grozījums divās daļās jums ir tātad pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Trešais par pret atturas pieņemts, ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts, piektais grozījums par pret atturas pieņemts, sestais grozījums par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. Septītais grozījums par pret atturas pieņemts. 29. par pret atturas. 29. lūdzu, 29. kas par pret atturas pieņemts. 8. par pret atturas pieņemts. 30. par pret atturas pieņemts. Devītais par pret atturas pieņemts. Kompromiss C par pret atturas pieņemts. 30, 11. grozījums par pret atturas pieņemts. 12. grozījums par pret atturas pieņemts. Elektronisks balsojums par grozīto tekstu. Lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts 28 balsis par, 2 pret, 29 par, par likumdošanas rezolūciju balsojums. Hans Peter Martin vai. Es atvainojos, bet man nav līdzi uh, balsošanas kartes. Es atturētos. Tātad 20 par grozīto tekstu. Mums ir 28 balsis par, viens atturējās un divi pret, un tagad par likumdošanas rezolūciju. Balsojuma rezultāts ir 30 par, 2 pret, 1 atturējās. 31 balss par. Paldies! Tie, kas vēlas doties prom, to var darīt. Nesaceļot troksni, lūdzu.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 Leonardo. Okay, I'd like. Un tagad es gribētu uzreiz pievērsties astotajam punktam. Mēs esam iedzinuši uh, darba kārtības, mums ir desmit minūtes vairāk, ko mēs varēsim izmantot runāšanai un gan referents, gan ēnu referenti ir jau zālē. Lūdzu, tie, kas vēl vēlas tagad aprunāties, lūdzu, dariet to ārpus zāles. Došu vārdu referentam. Werner, lūdzu. Paldies, es tikko atnācu Um, esmu mazliet aizelsies. Vispirms teikšu paldies, paldies par to, ka tulkojumi, pateicoties sekretariāta pūlēm, ir gatavi. Un arī angļu tulkojums ir gatavs. Un es gribētu pirmām kārtām šodien ar jums diskutēt, jo katram ir bijusi iespēja iepazīties ar grozījumiem, tāpēc es neatkārtošu neko, necitēšu tos tehnisko prasību dēļ katram pantam bija atsevišķi grozījums, tātad kopumā grozījumi ir 125 un februāra sākumā iesniegtie grozījumi tātad tika arī iekļauti tekstā. Kritiskie jautājumi ir pamatojumā, ziņojuma tekstā, un es gribētu sākt ar tādu ievadu par tematu, par šo ziņojuma projektu, gribētu komentēt komisijas dokumentu. Komisija ir izstrādājusi labu dokumentu, kurā tomēr daudz kas ir palicis vēl atklāts un šobrīd padomē pēc piecām sanāksmēm ir iestājusies, iestājies pilnīgs bezvējš, jo par domstarpībām nav šobrīd iespējams vienoties. Un manā ziņojumā es esmu speciāli atstājis atklātus vairākas jomas, lai Eh, konsultētos par tām komitejā, un galvenā joma ir piemērošanas joma šim, šim komisijas priekšlikumam. Te ir atsaucis uz Franka Dotta uh, noteikumiem un padomes darba grupas secinājumiem. Komisija uzskata, ka visi atvasinājumi ir jāiekļauj šeit jo arī biržu atvasinātie produkti arī attiecās, vai uz tiem arī attiecās šie uz tiem arī attiecās centrālo darījumu starpnieku aktivitātes. Nākamais ir par piemērošanas jomu. Uh, mēs jau sākotnē vienojāmies, ka pēc iespējas, cik tas būs iespējams, saskaņosim Eiropas likumdošanu šajā jomā ar amerikāņu likumdošanu, un amerikāņi paredz izņēmumu no šīm tīrvērtas noteikumiem tieši bankām, mazām, nelielām bankām un krājkasēm, un šobrīd notiek uzklausīšana par šo atbildīgā komiteja un attiecīgā iestāde ASV šobrīd veic šo uzklausīšanu, un OTC atvasinātos produktus mēs esam nolēmuši šeit iekļaut tikai, ja tie ir. Um, pietiekami lieli un tīrvērtas, uh, no tīrvērtas ir izņemtas laukā bankas, kuru apgrozījums ir mazāks par desmit miljārdiem eiro. Jautājums, vai tas ir iespējams? Uh, tas skartu ļoti daudzas reģionālās bankas pie mums, un būtībā tas līdz ar to būtu de minimis noteikums. Par to mums vajadzētu diskutēt. Es gribētu tomēr lūgt jūs sagaidīt šo uzklausīšanas rezultātu ASV. Tad ir otrais izņēmums, par ko notiek diskusijas. Tas, ir, tas attiektos uz vidējiem un vidēji lieliem uzņēmumiem. Priekšlikums paredz arī de minimis noteikumu, atvasinājumu. Arī šeit gada apgrozījumā slieksnis ir viens miljards eiro. Pirmajā brīdī tas šķiet ļoti augsts slieksnis vai augsta vērtība, bet vidējiem un lielākiem uzņēmumiem nu, mums saka, ka mēs vēlamies uzspiest šo tīrvērti tiem, kas eh, tādā lieluma uzņēmiem, kas nav īsti relevanti sistēmiskā ziņā. Eh, padomes darba grupa pēc Francijas priekšlikuma grib novērst gan šo tīrvērtes slieksni, gan informācijas slieksni un attiecināt tīrvērtes pienākumu tikai uz spekulatīviem uh, produktiem. Bet problēma ir tā, ka ir ļoti grūti nodalīt šo, noteikt, kur tad sākas spekulācija, ja atsakās no, daudz vieglāk ir noteikt eh, šos sliekšņus. Nu, šie jautājumi ir skatīti padomē arī par to, ka pensiju fondi ir jāizņem laukā no šīs normas. Šeit vairākuma atbalsta vēl nav. Nīderlanda ļoti vēlas šo nomu, normu, jo tas ir saistīts ar Nīderlandes specifiku. Tad nekustamo īpašumu fondi. Uh, Uh, dzīvības apdrošināšana, par to viss mums ir jādiskutē šeit šodien, jo šie uzņēmumi saskaņā ar šī priekšlikuma definīciju ir finanšu uzņēmumi, un jautājums ir par to, cik vēl izņēmums uz tiem var attiecināt. Tad ir arī priekšlikumi par informācijas sniegšanu attiecībā uz nefinanciāliem darījumu partneriem un šeit tiek runāts par to, ka nevajadzētu uzlikt dubultu informācijas sniegšanas pienākumu, jo ir jau noteikumi, kas paredz šo informācijas pienākumu. Un darba, padomes darba grupā kopumā šie, nu šai šiem, šos paziņojums ir jāiesniedz uh, nu, visiem, kas darbojas attiecīgajā finanšu sektorā. Komisijas priekšlikums paredz izveidot tā saucamo esma kolēģiju, lai izvairītos no pārāk sarežģītas licencēšanas dalību valstīs, un tāpēc Es tā vietā liku priekšā uzlabotu vai pastiprinātu sadarbību starp esmu un dalību valstu iestādēm. Saskaņā ar 15. pantu atbildība ir uzticēta esmai, tai ir jākontaktējas ar uzraudzības iestādi dalību valstī un tai ir jāspēj ievākt informāciju no dalībvalsts centrālajām bankām citas starpā. Tad ir par trešo valstu, par trešo valstu centrālajiem darījumu starpniekiem un manā priekšlikumā licencēšanas procedūras ir pielāgotas Eiropas noteikumiem un ievērojot savstarpīguma principu, Eiropas komisijai ir nu, jāspēj nodrošināt šo, nu, šos vienādos licencēšanas noteikumus arī attiecībā uz ASV sadarbspēju, kas bija paredzēta noteiktā Äh, systemrelevanten Risikoanhäufung nicht äh, geleugnet werden kann. Je, jedenfalls hat noch niemand dafür äh, eine. Nu, varies. Iespējams, ka mums jau ir iestrādes par šo sadarbspēju, ko varētu attīstīt tālāk. Tad par tīrvērtes noteikumiem attiecībā uz nefinanciālajiem darījumu partneriem un konsultantiem, ko tie izmanto. Turklāt šeit nav paredzēts izmantot tīrvērtes um, slieksni, bet gan šo 90 dienu termiņu te es atkal atsaucos uz šo nošķīrumu starp spekulatīviem un nespekulatīviem darījumiem. Līdz ar to sešus mēnešus ir termiņš uzņēmumā, kurā uh, uzņēmums var uh, atjaunot vai um, papildināt savu pašu kapitālu atbilstoši noteikumiem. Tātad šeit arī jautājums ir par to, ka standartus vajadzētu pēc uzklausīšanas konstatēt un noteikt, un tikai otrā līmeņa procedūrā tad situācija būs tāda, ka mēs uh, uzklausīsim esma tirgus dalībniekus pirms izteikt priekšlikumus. Te tāds jautājums, kas ir strīdīgs padomē par pienākumiem, īpaša uh, nozīme ir jautājumam par derivātiem, par noslēgtiem darījumiem. Un es domāju, ka tāda pēctecīga un uh, atbildības uzlikšana ar at, uh, atpakaļiešu datumu, es domāju, ka tas sarežģīt arī juridiskā ziņā. Uh, ja tiek ieviests pienākums ziņot par darījumiem pēc to notikšanas, tas ir cits jautājums. To varētu varbūt arī uh, ieviest. Un, lai uh, garantētu caurskatāmību, Tas būtu varbūt arī uh, eh, samērā nu, tā saprātīgi. Tā tad uh, pienākumu ziņot, jā, bet uh, aplikšana ar izmaksām nē. Par uh, elektroniskiem mm, datiem jāskatās, vai tie ir pieejami. Tie tie būtiskākie punkti, kas ir pieteikti. Un es esmu ļoti interesēts, negribētu gan visas um, atsevišķos jautājumus vēlreiz uh, uzsvērt, bet ļoti gribētu uzklausīt kolēģi domas. Un es gribētu atrast tādu plašu vienprātību komitejā, lai regulas mērķis būtu pilnībā iekļauts, lai mēs varētu rast regulējumu sistēmai nozīmīgu uh, derivātu uh, regulēšanai. Bet tajā pašā laikā nevajadzētu radīt tādus pārmērīgi lielus. Uh, apgrūtinājums un izmaksas. It īpaši tad, ja šādu darījumu skaits nebūtu liels vai arī tie nebūtu tādi pierādām. Paldies par uzmanību un es ceru, ka mums izdosies vienprātīgi veidot visu um, nākošo procesu. Liels paldies! Un tagad Leonardo Lūdzu. Paldies priekšstādātājs kundze. Jā, nu, protams, mums bija iespējas diskutēt par grozījumiem arī dažādās valodās, tie ir pieejami. Un es domāju, ka tas ir tāds, tāda laba iespēja jau salīdzināt to, kas ir ieteikts. Mana politiskā grupa, protams, arī iesniegs uh, grozījums. Uh, noteiktajos termiņos. Tagad par referenta teikto. Es gribētu pievērsties pāris punktiem, kuriem varu piekrist, un pāris tādiem, kuri, manuprāt, va, kurus vajadzētu, manuprāt, padziļināt, izskatīt. Un šeit, kā ēnu referentam, man tomēr ir tādi pāris būtiski jautājumi. Es jau uh, kādā iepriekšē tikšanās reizē esmu teicis, ka piekrītu jums attiecībā uz aptvērumu šai regulai. Tā tad tam vajadzētu aptvērt tikai šos uh, ārpus biržas atvasinājums. Tagad par izņēmumiem. Tātad um, izņēmumu varētu vājināt. To, kas kā 20. sēdē tika noteikts un arī man liekas, ka ir sarežģīti noteikt uh, princips un uh, tāds ļoti skaidrs jēdziens, jo, manuprāt, nevienmēr tie ir pilnīgi skaidri. Nu, piemēram, tikai uh, ierobežot to uh, uz produktiem, kas ir uh, visai sistēmai būtiski. Nu, es tā īsti neesmu sapratis, kas tas tāds ir, un varbūt mēs varētu padziļināt izskatīt šo jautājumu proti šis jautājums par izņēmumiem. Un al, nākošais ir izņēmumi, kas ir saistīti ar bankas darījumu apjomu. Tik norādīts uz uzklausīšanām un uz uh, citu pieredzi, bet es gribētu pieminēt arī uh, vidē liels uzņēmums, jo būtībā tā problēma ir uh, noteikt, kāda tad būtu robežvērtība, kur mēs noteiktu. Tad nākošie punkti. Šeit eh, es piekrītu uh, referentam par atļauju piešķiršanu, kā arī par uh, savietojamības uh, punktas vītrojumu. Par saturiskiem jautājumiem. Es gribētu uzreiz arī pieminēt tos grozījumus, kas ir ja, iesniegti. Nu, labi, tagad nesaukšu katru atsevišķo grozījumu, bet, nu, tomēr pievērsīšos 51. grozījumam. Nu, es nezinu, vai tas ir, teiksim, tā saprātīgi komisijas tekstu svītrot. Jo šeit tiek noteikts informācijas apņoms, trešais apakšpunkts, otrā daļa. Tātad, nu, es jau nu saprotu, kāds ir mērķis šim grozījumam. Tiek mēģināt samazināt birokrātisko slogu, bet šīs teksta daļas svītrojums, proti septītā panta, uh, pirmo punktu, pirmo daļu un, un uh, svītrot šo komisijas ierosināto tekstu, vai tas neradītu uh, procedūras problēmas. Un vai nebūtu tā, ka mēs līdz ar to visu uh, dokumentu vainātu? Tad vēl viens nākošais uh, punkts, ko es gribētu pieminēt par 53. un 54. grozījumu. It īpaši it 53. grozījums. Par to es gribētu runāt arī šeit. Saprotu šī grozījuma e, iesniegšanas mērķi, jo šeit mēs runājam par īstermiņa uh, sliekšņa pārsniegšanu, bet 90 dienas, vai tas ir īstermiņš? Es domāju, ka tas ir visnotaļ ilgi. Tātad 90 dienas pēc kārtas, manuprāt, tas ir ilgi. Un vēl nākošais ir 64. Eh, grozījums. Es eh, atbalstu to principā. Šeit mēs mēģinam tādu solīdāku uh, pamatu rast, lai sākuma kapitāls būtu augstāks nekā noteikti nekā komisijas ierosinātajā tekstā. Komisijas tekstā ir 5 miljoni, bet ja mēs tagad noteiktu 10 miljonus, es nezinu, vai tas būtu pietiekami. Varbūt, ka būtu jāiet vēl arī soli tālāk. Un vēl paaugstināt uh, sākuma kapitālu. Langenkungs arī pamato to ziņojumā. Šeit mēs runam arī par atļauju izsniegšanu, un šeit tiek runāts par vismaz 5 miljoniem eiro, bet uh, būtu koherenti prasīt ar grozījumiem, ja mēs tieši šo uh, summu vēlamies mainīt. Nu, tie ir tādi pāris, tādi vispārēji izteikumi un dažas, dažas tādas atsevišķas piedzīmes, pāris tādas specifiskas. Bet noslēgumā gribētu vēlreiz teikt, ka tāda principiāli sarežģītākā vieta un tas, tas sarežģītākais punkts manā skatījumā ir uh, šī uh, sistēma, kad tiek uh, pieļaut izņēmumi. Un ja nu šeit mēs tā efektīvi nestrādāsim un neatradīsim adekvātu risinājumu, tad mēs varētu visu šo teksta tādu, nu, principiālo uh, jēgu vājināt. Thank you. Paldies. Es vēl turpināšu šeit rakstīt, jo esmu Alde grupas sēnu referente un pierakstīju savus uh, atbildes referentam. Un eh, vispirms es gribētu eh, pateikties referentam par to, ka ir ņemtas vērā eh, tās lietas, ko es teicu jau iepriekš, juridisko jautājumu komitejā, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Un pēc tam, kad mēs izskatījām tos jautājumus, runājot par aptvērumu, es tiešām esmu ieinteresēta, lai būtu vienmērīgi, vien, vienoti spēles noteikumi Tā kā es domāju, varbūt vajadzētu iet uz komisijas sākotnējo priekšlikumu. Vispār es domāju, ja mēs gribam, lai mums būtu pārliecinātība par to, ko mēs gribam, mums varbūt vajadzētu skatīties tādā apvienotā eh, formā eh, šajos reģistros vai repozitārijos. Uh, Un eh, tas, protams, būtu ļoti vienkārši, un tur mēs varētu apmainīties eh, ar informāciju, jo mm, tur taču jau elektroniskā formātā šie darījumi ir aprakstīti. Kas attiecas uz šiem darījumi reģistriem, es domāju, ka eh, komisija ir pilnīgi taisnība. Tam vajadzētu attiekties uz visiem atvasinājumiem. Un es pat nezinu, kā tas mums varētu radīt problēmas. Uh, Taču es domāju, ka, ja viņiem ir kaut kas, ko sacīt, viņi varētu man to pateikt. Runājot par tīrvērti, eh, ja mēs, eh, mums tiešām ir jāpiekrīt, ka mēs esam tādā pelēkā zonā šobrīd. Uh, ja uh, eh, tīrvērta nav tik robusta, kādai tai vajadzētu būt, tad es domāju, ka to vajadzētu tādu pav izveidot, jo ja kaut kas, kas ir ekvivalents, tad es piekristu, ka uh, to nevajadzētu nekādā veidā uh, dubulti regulēt, bet ja tas nav ekvivalenti, tad tas mums jāapsver. Es gribētu teikt, ka mums varbūt vajadzētu izmantot tādu redakcionālo izteiksmi, lai mēs nosedzam šos iztrūkstošos posmus. Runājot par izņēmumiem. E, līdzīgu iemeslu dēļ es uzskatu e, šajā darījuma reģistru pusē visai informācijai ir tur jānonāk, jo sistēmiskais risks ir pašā sistēmā, ne jau šajā institūcijā. Uh, Mums vajadzētu atcerēties, ka mēs šobrīd mēģinam eh, kontrolēt sistēmiskos riskus eh, sistēmiski attiesbilstošās institūcijās. Taču tas nenozīmē, ka eh, viss šī mazo vai vidējo organizāciju loma, kas, kas, kas šeit strādā ar līdzīgiem biznesa modeļiem, tiem nav pietiekoši daudz indikātoru, lai viņi redzētu, kur uzkrājās sistēmiskie riski jo tas nav tikai arī šādās lielajās institūcijās vien, jo ne, ne visas tās tiek pārvaldītas vienādā um, veidā. Tā kā es tiešām negribētu, lai būtu kādi izņēmumi no uh, ziņošanai darījuma reģistriem. Protams, mēs varam nogaidīt līdz uzklausīšanas iznākuma, uh, taču es domāju, ka mums nevajadzētu reģionālās bankas uh, izslēgt, kas strādā pēc līdzīga biznesa modeļas, jo mēs esam jau redzējuši, kas notiek uh, Spānijā. Un kas tad varēs apgalvot, ka kaut kas līdzīgs nenotiks arī ar atvasinājumiem runājot par sliekšņu vērtībām un mēģināt definēt to, kas ir spekulatīvs, kas nav spekulatīvs. Es domāju, tas gan būs grūti definējams. Un tad mums vajadzētu ja tiešām arī skatoties par pensiju fondiem un citiem, mums vajadzētu aplūkot to vēl vienreiz, ko tad mēs darīsim, vai mēs atļausim, lai turpinātos dažas no šiem ārpusbiržas atvasinājumiem Uh, un uh, vai mēs pieprasīsim šo bilaterālo uh, tīrvērti. Es domāju, ka tas būtu vērtīgi gan pensiju fondiem, gan arī citiem. Ja alternatīva, ja tas nenostrādās, būs skatīties uz kolaterāliem vai papildus um, uzkrājumiem. Jo es domāju, ka mēs varētu radīt lielākas izmaksas pensiju fondiem, un tad mēs faktiski neizdarītu pakalpojumu mūsu pilsoņiem. Es domāju, ka mums vajag apvienot varbūt to MIFID direktīvu, skatīties ar šo. Runājot par šiem kolēģiem, es pilnīgi atbalstu jūsu risinājumu. Protams, kā tos padarīt mazāks, un to ir ļoti grūti izdarīt jo tad tas varbūt nav labi tādām mazākām dalībvalstīm, tāpēc es domāju, mums vajadzētu no tā visa atbrīvoties. Es vienmēr domāju, ka mums būs vairāk EBA ja, eh, saistīti, jo šeit ir eh, banku darījumu tādi aspekti šiem centrālo darījumu starpniekiem, jo eh, lielākā tiesā gadījumu, es domāju, centrālās bankas būs arī tās, kas būs nacionālās uzraudzības iestādes. Es domāju, ka tas varētu būt kaut kas tāds, ko eh, mums vajadzētu eh, nopietni apsvērt. Runājot par trešajām valstīm un eh, savstarpīgumu, es domāju, ka mums ir jāsaprot, ka mums, lai mēs neimportētu mūsu likumdošanā kaut ko tādu, kas notiek citās valstīs un ko mēs negribētu. Es domāju, ka to mēs tad veiksim uz ekvivalentu standartu pamata, ne uz gluži tādu pašu atkārtošanos. Un es domāju, ka šeit mums vienkārši šo valodas izteiksmi jāpārskata vēlreiz. Uh, uh, mums par sadarbu spēju runājot, mēs varētu ņemt komisijas uh, redakciju, jo, jo šeit mēs varētu nepieminēt šo vārdu sistēmisks. Es domāju, mēs tādā veidā zaudēsim konkurences nianses. Un ko es domāju, mēs varētu droši varbūt teikt, nu, tur, kur tas ir komplicēti, es, protams, saprotu dažās jomās tas tā ir, ka varbūt mēs to tagad varam atstāt pagaidām neskartu, bet mums vajadzētu varbūt kaut kādā veidā atzīmēt, ka pie tā mēs vēl atgriezīsimies. Es eh, nezinu, kā mēs noteiksim, kas ir spekulatīvi un kas nav spekulatīvi nefinansu darījumiem Eh, varbūt, ka tad, kad es to skatīju juridisko lietu komitejā, tad es runāju tur par valsts kases operācijām un tā tālāk. Mm, es gribētu zināt, vai eh, objektīvi izmērāmiem, varbūt, ka tas eh, varētu mm, būt šādas definīcijas piemērs, jo mēs negribētu, eh, lai katra derivatīva vai atvesinājuma operācija mm, būtu pilnīgi eh, sakritīt, bet mums jāskatās, vai kvantitatīvi tā atbilst šim biznesam, vai tas ir jau pilnīgi citā apjoma darījums. Es tiešām domāju, varbūt, ka jums varētu to mm, jāņem vērā un varbūt mazlietiņi savādāk jāsaka par objektīvi izmērāmiem. Es piekrītu jums par šo atpakaļojošo spēku, jo e, šie e, reģistri jau elektroniski saņem ziņas, tā ir ļoti laba doma, un es pilnībā to atbalstu. Es uzskatu, ka tiešām tas būtu juridiski e, grūti, ja kāds jau šis līgums ir bijis, tad mēs gribētu, nu, teikt, jums tur var mazliet vairāk vai kaut ko vēl ieguldīt klāt. Varbūt mēs varētu vienkārši atstāt durvis atvērtas, varbūt, ja ir kāda īpaši bīstama pamat līdzekļu klasa, bet taču savādāk es domāju, ka es neesmu pilnīgi apmierināta ar šo tekstu. Es domāju, ka tas faktiski nosedz uh, lielāko uh, daļu no tiem punktiem, kur jūs gribējāt saņemt kādu reakciju. Protams, man ir daudz vairāk ko teikt, un es skatīšos, kā es varētu to tālāk attīstīt. Uh, tas varbūt viss no manas puses. Nākošais runātājs nu, ir Paskāls, lūdzu. Oui, alors moi je serai un tout petit peu plus Jā, es varētu izteikties vēl uh, īsāk, uh, jo man nebija daudz uh, laika ļoti precīzi izskatīt šo dokumentu un uh, angļu versiju, tādēļ runāšu vēl uh, īsāk un uh, pēc tam varēšu diskutēt par grozījumiem. Pirmais elements, par ko es gribēju runāt un ko gribēju uzsvērt, tas, tas ir par izņēmumiem gan par uzņēmiem, gan reālo ekonomiku. Es domāju, ka mēs varam vienoties par šīm vienošanām un par finanšu aktieriem, par tiem runājot. Es neredzu, kādēļ vajadzētu kaut ko tādā virzienā darīt, jo šie, šīs prasības pēc izņēmumiem nāks no visām pusēm. Līdz ar to mums, ja tās akceptēsim, būs tāda regulācija, ka tas būs, nu, teiksim, vairāk tāds uh, tā kā sirds ir caurumiem, un caurumu būs vairāk nekā visa cita. Tādēļ uh, tos vajadzētu pēc iespējas ierobežot un uh, piešķirt izņēmums tikai reālās ekonomikas pārstāvjiem. Tad uh, nākošais jautājums par ESMA un uh, kolēģiju jeb efti un kolēģiju. Jāskatās, kāda ir a, uh, regulējuma iespēja, kādi ir a, uh, noteikumi, kā var uh, pārvaldīt sistēmiskos riskus. Ideāli būtu, ja uh, esmu pati būtu uh, kā regulators visā Eiropā darbotos, jo tā varētu atrisināt lielu daļu no problēmām. Ja mēs to nevaram pieņemt, tad es domāju, ka uh, kolēģiju izveidošana būtu saistība ar uh, to, lai ir uh, regulātori kā tādi, un bankas, banku regulātori, kas varētu to izmantot un kas varētu to atrasties, teiksim, citās valstīs nekā tajās, kurās ir uzraudzīšanas iespējas. Līdz ar to es domāju, ka ir tāds kopējs intereses. Un tas veids, kā referents uh, maina šīs organizācijas uh, kompetences, tad tas izmaiņas notiek par labu tiem regulātoriem, kas ir valstīs, kurās ir šīs FT. Un līdz ar to atšķirības starp dažādiem regulātoriem vēl tikai tiek uzsvērta. Un pat ja ir šis uh, princips par kolēģiem, ja es saprotu, kādas ir, teiksim, kā, kādēļ ir tāda vēlme uh, atturēties, kā Balskons to teica, bet es domāju, ka šeit, nu, tomēr konkurences uh, aspekts nav pietiekami izskatīts. Tagad par savietojamību, jeb interoperabilitāti. Vairāk kārta politiskās grupas to uzsvēra, neatgriezīšos pie jautājuma, tagad 90 dienas uh, tīrvērts uh, darījumu termiņš, runājot par šo. Es domāju, ka ieviest uh, šādu termiņu, un ja jūs pārsniedz to, tad esat pārkāpuši noteikums, es domāju, ka tas tad būtu problemātiski. Un te jāskatās uz komisijas tekstu. Man liekas, ka tas ir pareizā virzienā noteikts. Un jāskatās, vai 90 dienas ir pārāk garš termiņš, bet, nu, katrā gadījumā ieviest eh, termiņu šiem tirvērts slēgsniem, man liekas, ka tas ir vēl detalizēti diskutējams. Pēdējais punkts - transakcijas. Es domāju, ka Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai nebūtu nekādu sliekšņu. Un lai regulātoram būtu iespēja viscaurskatāmākajā veidā pārskatīt tirgus, jo tikko kā ir kādas atšķirības, kādas liekšņi uh, un dažādās saistības, tas uzreiz no vienas puses ir uh, saprotams, bet no otras puses Tas apgrūtina regulātoru darbību. Un regulātoram jābūt pārskatam pār pilnīgi visu, kas notiek. Nu, tie bija 4-5 punkti, un zinot, ka m, mm, citos jautājumos pievienošos sociāldemokrātu viedoklim, es domāju, ka mums būs arī iespēja vēl tā detalizētāk diskutēt par šiem jautājumiem. Tad, kad vēlreiz izskatīsim šo ziņojumu. Paldies! Thank you very much, Kei. Liela paldies tagad Kejai vārds. Paldies! Eh, gribu pateikties Langena kungam, referentam, veicis brīnišķīgu darbu komplicētā tematā, eh, kur mēģinām tagad apvienot visas eh, politiskās grupas un arī padomes viedokli. Viņš ir izdarījis ļoti labu darbu, lai šis dokuments pie mums ir nonācis. Ir tikai dažas lietas, ko es gribēju pieminēt un varbūt panākt vienošanos ar viņu E, par šo te atpakaļējošo spēku vai backloading. Es uzskatu, ka nu, šāda veida likumdošana, es, protams, piekrītu, mums nevajadzētu spiest cilvēkus e, veikt kādu darījumu, e, ja ko viņi būtu darījuši, ja būtu mūsu dokuments jau bijis spēkā. Tāpēc es tiešām piekrītu Langenkungam, ka e, šis atpakaļojošais spēks nebūs vajadzīgs un būtu negodīgs. Tomēr es e, piekrītu, ka e, attiecībā uz reģistra informācijām to varētu darīt vai nu uz visiem esošiem līgumiem, kas ir spēkā Protams, tas varbūt radīs viņiem papildus darbu, bet es domāju, ka to tiešām vajadzētu veikt, lai samazinātu sistēmisko risku. Runājot par investoriem. Mēs esam pieminējuši jau dažas lietas, taču mani uh, dara bažīgi tas, ka mēs šobrīd sākam runāt par segregāciju, par to, uh, kāda veida uh, šos pamatlīdzekļus tur jāiegulda, un, bet mums jāskatās mē, platāk nekā mēs esam to darījuši līdz šim, ņemot vērā arī MIFID, arī runājot par citu, kur mēs esam gari runājuši jau par reģistriem. Un š, kā mēs aizsargāsim investors? Ka, mēs piedāvāsim, ko mēs piedāvāsim ļaudīm Eiropas Savienībā, jo mēs esam eh, varbūt pārāk eh, tādi eh, gādīgi nekā ASV, un es nedomāju, ka varbūt, ka tas kaut kā ārkārtīgi izmainīs, jo ASV, zinu, arī veids šādu segregāciju, jo viņiem ir jau nu, arī savs aizsardzības līmenis. Tā kā es domāju, ka mums vajadzētu ļoti augstu turēt investoru uh, problēmas. Uh, Uh, izveidojot šo likumdošanu. Runājot par šo tiešu nodalīšanu, segregāciju, es domāju, ja investori eh, grib maksāt vairāk par eh, papildus uh, aizsardzību, es nesaprotu, kāpēc mēs to nevarētu ļaut. Taču šeit tur mēs runājam, ko mēs varam nosaukt par īsti likvīdiem uh, līdzekļiem. Un te, protams, jāņem vērā, ka šādi pensijas fondi vai kādi citi E, varbūt, ka tur viņi varētu izmantot citus e, šīs te garantijas summas. Un es esmu nonākusi pie secinājuma, ka vienīgais veids, kā mēs tiešām varētu nodrošināt, lai šie e, pensiju fondu, fondi ar ļoti stabilām stratēģijām, lai nu, tos mēs varētu uzskatīt par nefinanšu institūcijām. Jo, ja mums ir šīs, tad mēs varētu skatīties uz klienta kredītu uh, vēsturi un neizskatās, ka būtu kāds mehānisms. Nu, es esmu mēģinājis pārunāt ar uh, pilsoņu, ar uh, ko tad mēs varētu šeit izmantot kā citu, kā šo produktu, ko viņi tirgo. Nu, es nevaru atrast metodi, ar ko mēs varētu demonstrēt to, uh, ka e, pensiju fondi un e, citi e, šādi pienākumu fondi, ka varētu tikt savādāk apstrādāt sistēmā. Un varbūt, ka tas padarīs viņam lielāku sistēmisko risku. Un es domāju, mēs varbūt viņam viņus varam tiešām kā nefinanciālos institūcijas apzīmēt. Es gribētu komentēt arī mm, to, ko mēs runājam par sadarbspēju. Es mēģināju eh, saprast, eh, kāpēc tas būtu labi, kāpēc eh, tas varētu varbūt radīt problēmas pasvēžējiem modeļiem. Un man jāpiekrīt priekšēdētāji, ka ja mums ir tāds konkurētspējas, konkurētspējīgs tirgus, tas būtu ļoti svarīgi, jo to, ko mēs panācām ar MIFID direktīvu, nevajadzētu to pazaudēt šeit. Es domāju, ir kaut kā ļoti svarīgi, tad, kad varbūt ne tā sadarbspēja ir tas galvenais, par ko es esmu nobežīsies, bet lai mums būtu pieejas tiesības, lai jums būtu šī tīrvērtes vide, kas ir tīra. Un varbūt, ka šeit varbūt iespējams, ka bumba ir nonākusi citā laukumā. Un Eh, varbūt runāsim par 95-90% eh, visi Eiropas nākotnes darījumi šeit tiek tirgot. Eh, un mums būs pieeja Eiropas tirgus datumi. Mēs, protams, nezinām, kā, kādas iespējams tālākās uzņēmuma apvienošanās. Un, protams, atcerēsimies, kas tika noteikts MIFID. Un noslēgumā es gribētu teikt, Eh, komenti par eh, nefinansu šo te iestāžu izņemšanu. Es domāju, ka eh, ar to mēs nodrošinātu to, ka Eiropas sadarbības nebūtu pakļautas šādiem nosacījumiem. Jo, protams, tur ir finanšu transakcijas starp viņiem pašiem, kas samazina risku Tā kā man tas, tā ir tā kā tāda valsts kases funkcija un nevis e, kā tirzniecības funkcija. Katrā ziņā būs ļoti grūti to definēt, taču es domāju, ka fundamentāli e, tur ir milzīga atšķirība. E, ka, tur taču mēs rādām, šī ir tā kases funkcija un tur ir auditori un revidenti un pat ja viņi neizmanto šo IAS 93, tad viņiem joprojām, jo vienalga vajag pārliecināt uh, revidentus, ka viņi uh, veic uh, tiešām godīgu biznesu. Tā kā mums tas vajadzētu arī to izmantot, lai tas mums pareizi sanāktu. Paldies! Vairāk ēnu referentu nav. Lūdzu. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties Werneram Langanam par viņa ziņojumu. Viņš ir uh, ļoti būtiski pastrādājis un um, priekšlikums ir ļoti labs. Tas uh, atbilst arī tam, ko gribam uh, sasniegt, proti samazināt riskus, kā arī uh, tīrdzniecību ar atvasinājumiem padarīt tādu caurskatāmāku, saprotamāku, un tas ir labi, ka tas ir Eiropā un arī Ziemeļamerikā. Mēs mēģinam doties vienā virzienā. Tāpat ļoti nozīmīgs punkts manā skatījumā ir tas, ka derivāti, respektīvi atvasinājumi, šodienas um, darījuma pasaulē ir uh, dažādos uh, virzienos. Uh, orientēti un darbojas. Respektīvi, mums ir jābūt ļoti skaidram priekšstatam, kādos ietvaros mēs vēlamies eh, strādāt, kas jāiekļauj mūsu aptvaramā, kas ne. Un šeit eh, referents ir tāds būtisks uzlabojums eh, veicis tieši šajā dokumentā. Un tāpat es gribētu uzsvērt arī to, ka ir ļoti nozīmīgi uzraudzības iestādes darbība proti esma kas ir uh, efti. Un nozīmīgi ir arī tas, kā ar, ar š, uh, mēs darbojamies ar uh, pensiju fondiem. Un īpaši tie pensiju fondi ir uh, jāietver, kas ir ietverti EUI Un tas ir pavisam savādāk nekā tā darbība, kāda notiek ar apdrošinātājiem, kurš nevar tik augsts fondus uzņemties. Es vislabāk pārzinu Nīderlandes modeli un varu teikt, ka mums ir noteikti tādi ļoti augsti standarti, ļoti skaidrs saistības, kā šādas pensijas var garantēt, kā lai tās varētu izmaksāt. Un atvasinājumu netiek izmantot, lai tādas riskantas ieguvums iegūtu, bet gan lai uh, mazinātu tādus riskus kā, piemēram, inflācija. Un ja mēs um, salīdzinām šo darbību ar uh, darbību Atlantijas okeāna otrā pusē, piemēram, ASV, tad mēs redzam, ka šādu uh, pensiju fondu skaits ir uh, ierobežots, un nu, vismaz daudz mazāk uh, to ir nekā agrāk, un es domāju, ka tas tad darbojas negatīvi, bet nu, tāds nav bijis mūsu mērķis, un līdz ar to es domāju, ka ceru ar mm, referentu palīdzību ir atrat risinājumu. Jā, skaidrs tas, ka ir nepieciešama caurskatāmīga darījumos ar atvasinājumiem, tas ir nu, tāds plašs mērķis. Un arī uh, pensiju fondiem ir jādod savs uh, ieguldījums. Bet nu, varbūt, ka ir iespēja kaut kādas alternatīvas formas veidot un, un, un pieņemt. Un tādas iekļaut arī tirdzniecības darījumos. Nu, varbūt uzraudzības iestādes varētu tā izteiktāk darboties arī FT un TVI. E un sadarbojoties ar CBS konsultējoties ar EUI, varētu um, riskus mēģināt uh, samazināt. Un sadarboties arī ar visām iesaistītajām pusēm. Jāsaka arī tas, ka pusotra līdz 4,5 miljārdu izmaksu būtu šī summa Nīderlandes fondiem. Uh, un Nīderlandē tas būtu, nu, teiksim, ļoti slikts rezultāts tiem pilsoņiem, kas ir, nu, mēģinājuši taupīt naudu, lai uh, nodrošinātu pensijas. Tātad mēs gribam, lai uh, viss tiktu uh, tā samērīgi risināt. Thank you very much. Anybody else? Paldies, lūdzu, kas vēl vēlas runāt? Manā, lūdzu, komisijas pārstāvis. Patrik. Daži Daži punkti. Pirmais par to, nu, uz ko attiecināt šo tīrvērtes pienākumu. Jāraugās uz šo aptvērumu, ko mēs vēlamies šai likumdošanai, un saskaņā ar padomis debatēm to vajadzētu attiecināt uz visiem atvasinājumiem. Manuprāt, ja mēs izņemsim ārā, ja mums būs izņēmumi no šī aptvēruma, tad apmaiņas darījumos uh, izņēm, uz uzņēmiem neattiektos šī likumdošana. Un es domāju, ka šeit būtu nevis e, šveices sirs ar lielajiem caurumiem, ko minēja kā piemēra, bet vienkārši tas būtu tāds vakums, tukša kaste. Un mums ir jāraugās ar, jāturpina arī konsultācijas ar juridiskiem ekspertiem. Ja mēs raugamies uz Franka Dauda likumu, tad, ja uz kaut ko attiecina tīrvērti, tad to dara neizmantojot atpakaļējošo, atpakaļējošo pieeju. Un padomas juridiskais dienas un komisijas juridiskais dienas uzskata, ka šāda iespēja būtu mm, apceres vērta. Runājot par izņēmumiem, kādi varētu būt, nu, pirmajā komisijas nu, priekšlikumā bija skaidrs, ka mēs vēlamies, lai šī direktīva, lai šis regulējums, šī regula būtu tāda, nu, kategoriskāka vai stiprāka. Pagājušajā nedēļā mēs dzirdējām, ka diskusijas vairāk notiek nevis par uh, transakciju, noteikti transakciju izņemšanu no aptvēruma, vairāk runa ir par to, par to, kas īsti ir uzskatāms vai kas īsti piedalās šajā kredītsaistību nepildīšanas mīmaiņas līgumu darījumu sektorā. Runājot par pensiju fondiem, mēs pilnībā piekrītam uh, tiem ka deputātiem, kas sacīja, ka šeit ir problēma, kas jārisina steidzami. Divpusējā tīrvērte, tas tā nav tīrvērte, kaut gan jēdziens ir tas pats. Tā nevar, to nevar pielīdzināt tā saucamajai centralizētai tīrvērtei. Un Un uh, es īsti nevaru atbalstīt arī kolēģus, kas uzskata, ka nodrošinājuma definīcija ir jāpaplašina. F tie Eiropas vērtspapīra un tirgus iestāde paredz noteikums, ka tiek organizēta, organizēta uzklausīšana neskaidrajos jautājumos. Uh, Mēs uzskatām, ka nav nepieciešams likvidēt kolēģijas. Tās ir nepieciešamas, tās darbojas efektīvi. Padomē vienīgā valsts, kas pretojās šo kolēģi izveidē, ir Vācija. Jums ir jāsaprot, ka FT neizdos licences. Mums ir vajadzīgs šīs kolēģijas kā sadarbības partneri, kā kontaktpartneri ar centrālajām bankām, lai Eiropas pieeja šajā, nu, šajā sektorā varētu īstenoties pilnībā, lai mums būtu līgumi ar trešajām valstīm, mums ir jānodrošina savstarpīgums, Varbūt vajadzētu izmantot citu vārdu, nevis šo savstarpīgumu, bet ekvivalenci vai kaut ko citu. Un vēl mēs ļoti negatīvi vērtējam uh, priekšlikumus par, um, par šo finanšu pakalpojumu starpnieku funkciju ierobežošanu vai samazināšanu vai vājināšanu. Un mēs nevaram gaidīt, ka šie finanšu pakalpojumu starpnieki paši uh, vai ka to tirgus pats sevi noregulēs. Mēs domājam, ka vairs nekādu īpašu atklātu uh, jautājumu šeit nav. Vācija un Francija ir vienīgās, kas ir nostājušās opozīcijā darbā. Um, tiek runāts par konkurētspējas problēmām, kas, ko varētu izraisīt izraisīt šīs sadarbspējas. Ieviešana komisija uzskata, ka uh, šis priekšlikums ir vērtējams pozitīvi. Lūdzu. Jā, nu gribētu sākt pašās beigās ar komisijas teikto, jo, protams, komisija pārstāv savu viedokli, un komentāri tomēr bija, nu, teiksim, pa vidu starp to, kas ir padomē un šeit priekšlikumā ietverts. Mēs neesam atbildīgi par teikto padomē, mēs varam tikai padomāt, kā mēs nu varētu vienoties ar padomu gal galā. Ar Pīrsānu Kongu dalu viedokli attiecībā uz pensiju fondiem, un Vartmans Kolskons arī par to runāja, ka mm, pensijas fondiem e, iespējams ir nepieciešams tāds īpašs atzīšanas veids, izņēmums no divpusējās tīrvērts. Bet nu, tāds vispārējais izņēmums nav nepieciešams. Tad nākošais ir jautājums par uh, aptvērumu. Man jājautā komisijas pārstāvjiem, kādēļ tad, ja komisija tas ir tik skaidrs, kādēļ tad jūs to nepiedāvājat, kādēļ neiesaistījām ASV padarīto ne galotņu lēmums, ne citu, ka visi atvasinājumi būtu šajā direktīvā ieviesti. Nu, tad, nu, komisija ļoti mainīsies tās uh, uztverē. Un es pieņēmu par pamatu komisijas dokumentu, bet, nu, labi, rīt mēs varam vēlreiz to izdiskutēt. Tagad uh, nākošais jautājums ir par atpakaļ ejošu uh, pielietojumu, jo pielietojumu ar atpakaļ ejošu spēku. Nu, šeit tādi faktiski uh, iemesli nosaka, ka mēs to vispār varam no kāda noteikta brīža uh, padarīt, bet pienākumu noteikšana ar atpakaļ ejošu spēku uh, var izrietēt tikai pēc tās pieņemšanas. Tagad par izņēmumiem Nu, tas ir tāds sarežģīts jautājums. Un pretēji tam, kas tika teikts, nu, varbūt, ka man nav visa informācija, kāda ir uh, bijusi pieejama telefona konferences, uh, telekonferences laikā. Nu, pat laba nu, notiek uzklausīšana. Un man ir pieejami teksti, nu, protams, ka to mērķis ir aptaujāt uh, tirgus dalībniekus, uh, vidējas un mazas bankas, vai uh, ir paredzēts tāds principāls izņēmums no tīrvērts un nevis no apgrozījuma, bet no bilances apjoma. Tātad bilants apjoms nevis apgrozījums. Un ja mēs pieņemam 10 miljardus, 10 miljardi ir vienkārši nu, tāds noteikts jā, skaitlis. Nu, šeit varētu pieņemt arī kādu citu. Bet nu mani centieni tādu nu tev jau es neesmu piedāvājis, bet nu papildus diskusijām es esmu to piedāvājis, jo tagad noteikti šī uzklausīšana es vēl to neesmu piedāvājis, un līdz ar to nu viss vēl ir atklāts. Un šajā jautājumā mūsu pašu mazākas bankas mēs nedrīkstam nostādīt sliktākā situācijā. Mēs redzējām Bāzēlas 2 risinājumā komisija uzspieda, lai mēs pieņemtu direktīvu pēc iespējas ātri un apjomīgi, un nebija nekāds risinājums mazām vidējām bankām, un rezultāts ir tāds, kā es vēju, tas nav Uh, īstenots un citās vietās arī nē. Tātad es gribētu, lai uh, šo apusējību, uh, vienalga kā mēs to nosaucam, lai nu, pēc iespējas vienādi būtu šie noteikumi, bet nu, mums vēlreiz par to ir jārunā. Bet Pīrsona kungam ir taisnība, tādi skadrāki noteikumi ir nepieciešami, es tam piekrūtu. Intervents attiecībā uz tirgus uh, Un, mm, ja mēs sakam, nu, mani nav riskanti un, un, un manu kaimiņu tomēr ir riskanti, un otrs saka, nē, nu mani nē, bet nu kaimiņu tomēr jā, nu tad jā, nosaka ir par uh, šitādu te jautājumu runājot, es neesmu neko piedāvājis, jo es tā nedomāju. Es tikai apsvērumos esmu mēģinājusi definēt uh, šos uh, FT uzdevumus, vai mums būtu jāskata to strādā kontekstā vai savādākā? Kolēģi jautājumu. Nu, nezinu, vai padomē tikai divas valsts ir pret to. Tas nav īsti mans jautājums. Jautājums ir par kolēģiju sastāvu un par to uzdevumu. Uh, sastāvs tā kā ir piedāvāts, protams, uh, nosaka to, ka tās valsts, kurās nav tāda lielāka apjoma ar atvasinājumiem, tās uh, ietvertu, un tās ir valsts, kurās nu, nav tāda ļoti liela tirgu, nav tāda finanšu apgrozījuma, bet tās vēlas tikt iesaistītas, bet riska faktors uh, ir tajā apstāklī, ka mazākas valstis, šīs trīs lielās finanšu galvenās vietas, kādas ir Eiropā, iespējams varētu pat bloķēt tā tad sastāvs, par to varētu diskutēt, uzdevumi, tas ir cits jautājums. Un ja mēs tikai tādas konsultatīvas uzdevumus šiem kolēģiem atstās, nu tad man pēc viņas pat varētu palikt. Bet ja tās ir atbildīgas par uh, atzinumiem un nevis FT, bet uh, kolēģijas, tad, nu, uh, protams, ka FT uh, tādu mazāku nozīmi iegūst. Bet. Uh, ja tajā vietā, kurā banka darbojas, uzraudzību uh, īsteno tā valsts, kurā tās ir, un uh, atļauj tam ir iespējama tikai tad, ja kolēģijas uh, atzinums ir pieejams, tad, nu, man liekas, ka tas vēl nav pietiekami izsverts risinājums, un par to būs jārunā. Risinājums par trešām valstīm un starptautiski saistoši, kā arī sadarbspēju Komisija ļoti no nu, tā apzināti ierobežoja visu. Apzinoti uh, eh, ierobežoja tikai vērtpapīriem. Nu, un tas jau, teiksim, sistēmiski un tirgus apjomā nemaz nav tāds ļoti nozīmīgs sektors. Par to mēs diskutēsim, to mēs darīsim. Bet no nu, sadarbspējas paplašināšana, man liekas, ir ļoti problemātiska. Tā vainās sistēmu, radīs jaunu sistēmu riskus un beigās nevienam nebūs skaidrības. No nu, tas par atzinumu. Tiešām gribu sadarboties gan ar komisiju, gan ar kolēģiem šeit komitejā, lai mums būtu, nu, pēc iespējas labs, skaidrs teksts sadarbībai ar padomu. Jo padomu meklē detaļās, kā viņi varētu savu, savu kompetenci uh, īstenot ne viss, kas tur tiek diskutēts. Tas ir jau šajos grozījumos, un tas ir tik ļoti, nu, liederīgs, kā šodien uzklausījām. Tagad par sociāldemokrātu ēnu referentu teikto paldies. Par um, kopumā atbalstu, kas ir tika pausts, un par izņēmumiem no tīrvērtas, tātad 90 dienas un 6 mēneši, tas, tas ir viņa priekšlikums, mēs varam cer, vest sarunas. Bet es domāju, ka nav liederīgi teikt, ja tīra uh, vērtas uh, slieksnis vienā dienā ir pārslēgts, tad uzreiz pašu kapitāls un viss cits ir jāsāk ieviest. Un nu, tas man liekas, ka tas nav pareizi vai termiņu samazina, par to var runāt. Un tagad par kapitālu. Man liekas, ka tas, nu, jā, tas ir vienkārši nosprausts. Tāpat tā kā pieci paškapitāls ar sākumu, kam tās arī var būt desmit, tas ir vienkārši dubultojums. Jautājums, nu, vai pietiek, nu, šeit komisija varbūt savu pieredzi varētu mums uh, uh, kaut kā skaidrot un pateikt. Tad nākošais. Polskons runāja par daudziem būtiskiem jautājumiem, kuriem varu piekrist, it īpaši indikātori un pienākums uh, uh, ziņot par darījumiem un tīrvērta. Ja caurskatāmība ir jāpanāc un visiem darījumiem jātiek uh, reģistrētiem, tad šajā reģistrā varētu paši vērtēt riskus. Būtu arī atšķirīgi vērtējumi, tādēļ nevajadzētu ierobežot pienākumu um, ziņot par darījumiem. Bet gan fokusēt mūsu uzmanību uz to, nu kur tad ir tāda tīrvērtas uh, darījuma pienākumu sniegšana. Par spekulatīviem darījumiem šeit eh, vēl nav uh, panākt vienošanās diskusijas notiek balstoties uz Francijā izstrādātu dokumentu. Nu, katra dalībvalsts izteiks savus priekšrums. Francija, Lielbritānija, iespējams arī Vācijai ir citas intereses nekā, nu, piemēram, Maltai, Kiprai un Latvijai. Tas ir pats par sevi saprotams. Ja, ja nu mēs redzam to, ka vairāk nekā divas trešdaļas eh, tirgus darījumi notiek Londonā. Nu, protams, ka tie argumenti, kādi tiek izteikti Londonā, tos jāpārbauda mm, uz eh, nu, pamatojamību. Katrā valstī uh, savu lēmu pieņemšanas sistēmu un to iesaistīt, un vai tas ir nepieciešams valstīm, kurās nu, tas nav tirgus relevanti. Es domāju, ka radīsim risinājumu zaļo kolēģis teica, ka izņēmumi nedrīkst būt pārāk plaši. Es neesmu piedāvājis nekādas izņēmumus. Es ļoti izteikti no tā atteicos, lai arī bija daudzi, kas uh, par to runāja, un jau teicu, ka tikai apsvērumos esmu definējis tādus, tādus uh, uz, uzdevums uh, pārbaudē. Svinbērnas kundze. Attiecībā uz pensiju fondiem es uh, ieņem tādu pašu nostāju kā jūs. Uh, nodrošināšanas sistēmas uh, skaidrās naudas uzkrājumiem, pf, jā, arī daļa regulējumam. Tā tad ārpusbiržas atvasinājuma uh, uh klāša noteikšana. Jautājums par aizsardzību uh, bankrotu jautājumā pār, mans pārvaldījums un tā tālāk. Šeit es domāju, ka radīsim kopēju risinājumu. Un pēdējā piezīme par pensiju fondiem, jo tas ir jautājums īpaši Nīderlandē, kurai ir citu veidu pensiju fondi nekā citās valstīs un arī atšķirīgi no visas pasaules. Es domāju, ka šis jautājums ir pamatots, ka te jāmeklē ir alternatīvas formas jātiek kontrolētas uzraudzības iestādes, un uh, es domāju, ka tas ir saistīts ne tikai ar valodas fondiem, bet arī valsts fondiem, bet arī ar citiem. Es domāju, ka ir daži lielāki uzņēmumi uh, Eiropā, kuriem ir uh, uzņēmumi pensiju fondi ļoti lieli, un tos tad arī tas skart. Tātad paldies, nu jautājums ir, kad noteiksim termiņš, šis ir ļoti komplicēts jautājums. Paredzēts bija 15. mārts, Tas tās vēl ir divas nedēļas, man liekas, pa īsi. Varbūt, ka varētu tad nedēļas beigās. 15. ir otrdien, nu varbūt, ka mēs varētu ņemt 17. Un tad mums vēl būtu iespēja šajā nedēļā vēl vest kādas sarunas pirms uh, iztag grozījuma iesniegšanas termiņš. Es zinu, ka tā ir problēma ar tulkošanu, tas ir vienmēr skaidrs, bet nu neliekas, ka padomā ātri reaģēt un līdz ar to nu, nepieņems šo dokumentu īsā termiņā nu vismaz es tad lūgtu, lai 15. vietā, nu vismaz trešdienas vakar mēs ņemtu, ja tulkojumu dēļ, tas nav savādāk iespējams. Paldies. Thank you very much. Paldies. Sekretērijā darbinieks man saka, ka mums nav jāsatraucas par tulkošanu, par tulkojumiem un to sagatavošanu. Mēs saskaitīsim dienas, jo mums ir noteikts, vajadzīgs noteikts darba dienu skaits tulkojumu uh, sagatavošanai. Um, I, I think, I think we're going to have to Es domāju, ka mēs varam to apstiprināt. Es piefiksēšu, ka referents vēlas, lai termiņš tiktu pārcelts uz 17. martu. Manuprāt, tam neviens, eh, to neviens nevarētu apstrīdēt, ja tas tehniski vispār būs iespējams. Vai 16. 16. marts, tad 16. marta vakars. Mēs Pamēģināsim to panākt. Tātad 16. marta vakars ir grozījumu iesniegšanas termiņš, un 20. aprīlī ir paredzēts balsojums. Liels paldies jums visiem! No citiem jautājumiem man nekas cits nav. Sēde ir slēgta. Paldies!